Uh, good morning, everybody. I think. Uh... Labrīt visi. Es domāju, mums vajadzētu sākt darbu. Left-hand microphone to appear on the web stream, so I hope. Tātad sveicinām arī tos, kas uh, deviņos ir mums pieslēgušies, lai sekotu mūsu viedokļu apmaiņai ar komisāru Krūzu. Mums ir arī e, jauns apkārtraksts. Tātad tikko vakar nodrukāts. Tā kā mums ir skaists krāsains apkārtraksts, arī komisārs kundzei iedosim kopiju. Man tiešām prieks sveikt šeit Neliju Krūzu mūsu sanāksmē. Viņa jau regulāri ierodas pie mums un cītīgi seko mūsu darbam. Tiekamies regulāri īpaši par digitālo vienoto tirgu, un es vēlos pateikties visiem deputātiem, īpaši Pablo Arēsa, kurš vadīja šo darbu, arī Gālers kundzei, kas strādā pie e-paraksta, un arī autortiesības jautājums Sabīnai Verheijenai, kas ļoti aktīvi darbojās mūsu komitejā pie šiem jautājumiem un strādā pie mākoņu datošanas jautājumiem Tā kā jums būs iespēja arī uzdot jautājumus komisārai, protams. Tehniski e, mūsu sanāksme saucās struktūrēts dialogs par digitalizācijas programmu, bet e, skaidrs, ka mums ir vesela virkni iniciatīva arī, pie kurām e, jūs strādājat, mēs strādājam saistībā ar vienoto digitālo tirgu, un es zinu, arī jūs vēlētos no Uh, iz, izteikties plašāk par plašākiem tematiem. Mēs katrā ziņā vēlamies īpaši strādāt pie, piemēram, informācijas drošības projektu, kur Andrēs Fāps uh, vada darbu mūsu komitejā, bet jums noteikti arī cits lietas ir padomā, tā kā man prieks jūs sveikt un dod jums vārdu lūdzu. Jā, paldies. Paldies par ielūgumu priekšsarētāju kungs ierasties šeit. Šodien es darīšu kaut ko neparastu. Priekšsarētājs jau nav pārsteigts, viņš man mazliet pazīst, bet tā vietā, lai nolasītu jums runu. Protams, ka man ir eh, runa sagatavota par progresu kopš iepriekšējā sanāksmes, un es nosūtīšu vēstuli Malkomam šodien, un viņš noteikti šo runu jums arī izdalīs. Bet pagājušā sestdienā lidmašīnā uz Ēģipti. Nē, tā nebija atvaļinājuma daļa. Tiešām ļoti interesanti tikšanās ar cilvēktiesību un sieviešu tiesību aizstāvjiem, aktīvistiem, blogeriem, sociālo mēdīju pārstāvjiem. Ja mēs sūdzamies, tad pamēģiniet kaut dienu tur padzīvot tā kā esmu iedvesmojusies. Eh, lai nu kā, lidojuma laikā es lasīju runu un eh, kaut ko sapratu. Mums ir nepieciešama politiskā diskusija, jo šī iestāde, parlaments, ir politiskā iestāde, un arī es pārstāvu politisku iestādi, un runājot par faktisku vienoto digitālo tirgu, Mums ir savādāk jārunā par to. Nevis vienkārši jāsniedz jums pārskats par to. Pārskatu es arī atsūtīšu priekšsarētājiem, bet vēlos vērsties pie visiem parlamentu deputātiem. Es zinu, ka jūs apvienojat šo kvalitāti, bet es runāju plašāk, uzrunāju visus parlamentu deputāts. Protams, ka es atbildēšu arī uz jebkuru jautājumu, kas jums būs par digitālo programmu, it īpaši kiberdrošības jautājumu. Tas, protams, ļoti svarīgs jautājums. Bet mans ierosinājums jums būtu tāds. Darīsim šodien vairāk. Mēs esam ieinteresētās, iesaistītās puses šajās debatēs, un vai jūs pievienosieties man, lai uzbūvēt kaut ko īpašu starp šo brīdi un līdz nākamajām Eiropas vēlēšanām. Tas būtu tas laika grafiks. Un es vēlētos aicināt jūs palīdzēt man parādīt Eiropas iedzīvotājiem, cik svarīgi viņi mums ir. Mēs bieži vien runājam, bet darba pietrūkst. Nu, šeit ir runa tieši par darbiem. Mums ir nepieciešams panākt, lai digitālā situācija sākt atbilst tam, ko iedzīvotāji sagaida. Jo, lai kurā daļā dzīvot Eiropas iedzīvotāji, viņi saka, jā, mēs saprotam, ko jūs sakat, mēs piekrītam par vienoto Eiropu, par vienoto tirgu, bet mums ir leģitīmas vēlmes un tas, ko mēs sagaidām. Un es vēlētos ne tikai tāpēc, ka esmu vecāk par jums, bet biju arī politiķi nacionālajā līmenī un mazliet kaut ko zinu, bet es gribu, lai jūs varētu doties pie saviem vēlētājiem un skaidri arī pateikt viņiem, ka mēs varam samazināt mobīlos eh, izmaksas par viesabonēšanā, par datu lietošanu. Un eh, garantējot arī tīmekļa neutralitātes jautājumu. Un mēs gribam, lai jūs varat arī pateikt, ka mēs tiešām rīkojamies kibernoziedzības jomā un risinot citas draudz. Mēs jau Astoņi ar pusgadu strādājam kopā ar, ar daudziem no jums, iespējams, dažādās jomās, bet es domāju, e, jums es neesmu tāda diplomāta, saku, ko domāju. Un es domāju, ka jūs arī labi zinat, kāds ir man nostāja, man viedokļi, manā vecumā tos vairs tik viegli nemaina. Un es arī zinu, ka mēs nevienmēr esam spējuši vienoties un, un piekrist visam. Bet tas būtu pat dīvaini, ja mēs to būtu varējuši vienoties absolūti par visu un domāt vienādi. Bet es vēlētos, lai jūs zinat, ka tik tiešām no sirds varu teikt, cik augstu es vērtēju parlamentā apņemšanos, šīs komitejas apņemšanos risināt telekomunikāciju problēmas. Un jūs turpinājāt cīnīties par šīm pārmaiņām. Un tas bija tik tiešām atzīstami. Jūs turpinājāt cīnīties par pārmaiņām, tad, kad daudzi līderi neklausījās, nesaprata vai nepievērs uzmanību šim jautājumam, un to es augstu novērtēju. Un tas arī man iespaidoja, varētu teikt, pozitīvā veidā. Uh, Tā jūs uzturējat man, man cīņas garu, un es vēlētos izmantot jūsu zināšanas un jūsu kaislīgo cīņu, lai iekļautu to likumdošanā un panāktu funkcionējušu vienotu digitālo tīklu un tirgu. Es vienmēr es skaidroju visiem, ka pamatnoteikums Eiropā ir vienotais tirgus. Daudz kas vēl ir darāms, bet pats būtiskākais ir, lai darbotos šis vienotais tirgus. Un es uzskatu, ka mēs varam to panākt par tātad nākamā gada lieldienām mēs varētu pilnu paketi pabeigt. Iedomājieties, ka mēs to varētu panākt. Bet tas, protams, iespējams tikai ciešā sadarbībā. Tiešām ir vēlme nonākt pie šāda mērķa. Eiropai tas būs noteikti labi, par to nav nekādu šaubu. Tas būs labi ekonomikai, tātad veicinot izaugsmi un nojaucot šķēršļus, bet domājot par šo paketu, es domāju par cilvēkiem, nevis par skaitļiem. Jo šis ir viens no tiem jautājumiem, kur mēs bieži vien saņemam kritiku, jūs Briselē, jūs nedomājat par cilvēkiem, bet šajā gadījumā es jums varu apsolīt, es domāju par cilvēkiem, nevis par skaitļiem. Mūsu jaunā paudze un jauniešu eh, konsultatīvā padome, es no viņiem daudz ko mācos, viņi ir jauni cilvēki, viņi ir gudri, un viņi netic visam, ko viņiem stāsta. Kāds ka, kaut ko jau, jaunu viņiem pastāst, viņi uzreiz ticēt. Nu, nē. Tā ir jaunā paudze, kuriem visu vairāk rūp būt savienotiem. Un, starp citu, tā ir tā eh, paudze, kas vismazāk balso. Un tā ir ļoti interesanta kategorija mums visiem. Ne jau tāpēc, ka jūs varētu drošāku pozīciju panākt ar saviem vēlētājiem, kas nebūtu nav slikta lieta, bet es runāju par to, ka mēs varētu visus pilsoņus iesaistīt. Tātad runājot par jauniešiem, viņiem nepieciešama spēcīgāka digitāla ekonomika, lai izbēgtu no bezdarba draudiem. Un mēs ar Malkolmu bieži esam par to diskutējuši vēl pavisam nesen, ka vislielākie draudi šobrīd ir drausmīgais skaitlis, kas redzams ailītē jauniešu bezdarbs visās dalību valstīs. Nevienā dalību valstī nav izdevies izbēgt no šīs problēmas pieaugušais jauniešu bezdarbs. Un mums ir jārisina šis jautājums, jo savādāk mēs runājam par zudušu paudzi, kam būs ļoti smagas sekas. Tātad, lai izvairītos no bezdarba, Mums ir nepieciešama spēcīga digitāla ekonomika. Arī iedzīvotāju novecošana. Tur varbūt ir vairāk jāskaidro ne jau jums, viņiem, jauniešiem. Tātad iedzīvotāju novecošana, tātad cilvēkiem ir nepieciešami jauni digitālai pakalpojumi, lai varētu palikt aktīvi, nezaudējot savu cilvēcisko cieņu un neatkarību. Tātad ar šo sprādzi ap roku man ir iespējams pārbaudīt, vai man ir pietiekama fiziska aktivitāte bijusi dienā. Es varu parādīt priekšsarētāji. Es daudz vēl neesmu neko izdarījusi, man būs jāpacenšās vēlāk mājās. Uh, bet man ir iespējams pārbaudīt to, ko es daru savas veselības labā. Un, ja dienas beigās e, šeit nav izpildīti mērķi, tad es e, paskrienu apkārt mājai vēl. Bet runājot par iedzīvotāju novecošanu ar jauniem digitālajiem pakalpojumiem, ir tik daudz svarīgu lietu iespējams. Mēs varam nodrošināt uh, cilvēkiem iespēju dzīvot ilgāk neatkarīgi un justies droši, ka par viņiem parūpēsies, ja tas ir nepieciešams. Un to ir iespējams izdarīt ar digitāliem pakalpojumiem. Un ja mēs to izdarīsim pareizi, tad veidosies savienojums, teikt. Jo vecāka gadagājuma cilvēki arī ir ieinteresēti. Viņus interesē neatkarīga un cilvēku cieņu uzturoša pasauli. Tā kā digitālajie pakalpojumi var nodrošināt arī sociālos uzlabojumus. Malkom, es nesolu uh, digitālo tirgu, kur jūs saņemsiet visu, par ko e, jūs būsiet sapņojuši. Tas, protams, ir liels izaicinājums, bet nu būsim realisti. Šī paketa, kas man ir padomā, tajā būs jāpanāk sensitīvs līdzsvars un jārīkojas ātri. Un tas savā ziņā arī ierobežo mani, jūs, jo, protams, ir labi, jums ir plašas debatas, bet ja laiks ir beidzies un netiek nekas īstenots, tā tad nekas nav izdevies. Es varu jums apsolīt nākamos 12 mēnešus pēc jūsu kalendāra veidot tiltu ar jums pie mūsu iedzīvotājiem, jūsu vēlētājiem. Vai tas būtu nepieciešams eh, ceļošanai, vai eh, transakcijām, vai kam citam, mums ir nepieciešama šī reforma, un visiem ir nepieciešams šādas pārmaiņas. Viesabonēšanas datu pārraides izmaksas mazināšanā. Pajautājot par labākajiem rezultātiem eh, Barozu pirmajā pilnvar termiņā, tad tas bija tieši viesabonēšanas izmaksas samazināšana. Jā, bija arī daudz citu sasniegumu, šis bija pamanāmākais. Un to nevarētu izdarīt bez Eiropas Savienības. To mēs nebūtu sasnieguši bez Eiropas Savienības. Un tas savā ziņā ir arī izaicinājums. Ļaujiet man paskaidrot. No vienas puses es tieši cenšos risināt šo problēmu. Un tad es vēl lab, labprāt arī atzīstu jūsu svarīgo lomu, ne tikai es, ne tikai komisija, jūs esat arī tie, kas risina šo jautājumu, panāk progresu, un mums ir izdevies telekomunikāciju jautājums pacelt prioritārā līmenī. Un Tur arī runa par atbildību, par jūsu atbildību, manu atbildību. Tā tad ir skaidrs, ka dažkārt daži jautājumi jārisina atsevišķi. Spēcīga vienotā tirgus pakete ir veids, kā mainīt šo situāciju. Tas ir tas, kā mēs varam pateikt Eiropai, kā mēs varam kļūt digitāli un parādīt iedzīvotājiem, ka Eiropas Savienība ieklausās viņos. Telekomunikācijas saista visu. Lietotājiem aug šīs lietas, ko viņi sagaida, tas līmenis, ko viņi sagaida no mums. Vakar mums bija interesanti tikšanās ar zinātņu tehnoloģijas joms ministriem un liela uzņēmuma pārstāvjiem. Runājam par elektroniku, šo konkrētu nozaru, un ir apbrīnojami, kas ir bijis iespējams vienā gadā paveikt kopā, kur visi, visi līdz tam bija, tā teikt, turējās viens no otra pa gabalu, tu esi mans konkurents un, un, un mēs neko kopā nedaram, bet tagad savienojot to visu, mums ir iespēja panākt vienošanās un vakar mums tiešām izdevās panākt vienošanos par E, elektronikas jomu, tātad no 10% globālajā tirgu līdz 20% līdz 2020. gadam. Tur tiešām runa par to, kā mēs iekustināsim ekonomiku un radīsim darba vietas, un tik tiešām tas viss sāks ar telekomunikāciju. Tas viss ir saistīts. Lai ko jūs arī izmantotu, tas ir saistīts. Tirgumi ir jādarbojas, ierīcēm ir jādarbojas, tīkliem ir jādarbojas, Un, protams, ka ir jābūt ieguldījumiem. Mans lielākais murgs ir tāds, ka kādā brīdī nevis lauksaimnieki būs ielās, bet jaunieši un vecāka gadagājuma cilvēki. Jā, mēs sapirkām visas šīs ierīces, bet te ir problēmas ar kvalitāti. Un, un tad viņi nāks arī šeit, uz šo ēku, ja mēs nebūsim savu darbu izdarījuši. Mēs nevaram pieļaut mākslīgo šķēršļu esamību mūsu ceļā. Par to es gribēju runāt. Un pārdomājot mūsu tikšanos, es domāju pie sevis. Kāpēc jūs vēlaties Eiropas parlamentā strādāt, nevis savos nacionālos parlamentos? Ja jūs varbūt uh, atļausiet man eh, minēt, kāda varētu būt jūsu motivācija, tad daļēji tas ir tādēļ, ka jums nepatīk šīs mākslīgās robežas. Un domājat, ka tas neatbilst laikam, un ka jūs domājat, ka mēs varēsim panākt vairāk, ja brīvība būs lielāka, konkurētspēja lielāka, cilvēktiesības tikt ievērots. Mākolm, jūs arī esat labs piemērs Jūs atstājāt drošo darbu mājās un devāties šeit, un šad un tad jums mājās daudz kas ir jāpaskaidro. Esmu pārliecināta, ka vēl joprojām. Bet no visām nozarēm telekomunikācijā noteikti nav vieta robežām. Tās ir mākslīgas. Pēc definīcijas jau telekomunikācija ir bezrobežu fenomens. Un pasaules tīmeklis neveltu tā tiek dēvēts Un nu, nav neviena cita nozare vienotajā tirgu, kur būtu tik daudz lieku šķēršļu. Un, manuprāt, šobrīd ir tieši pārmaiņu brīdis, vēl nav par vēlu, mēs varam to izdarīt. Izmaiņām ir jānāk no visām pusēm, bet, godīgi sakot, tas sākas šeit, šajā telpā, varētu teikt, sākas šī kustība, jo tā ir sava veida kustība, Un tik tiešām ceru, 30. mājas vēlāk tiks dēvēts par šīs kustības sākumu punktu Eiropas parlamentā. Un mūsu kopējā atbildība un lielākais ieguldījums būs izstrādāt radikālu likumdošanas kompromisu, kur mūsu iedzīvotāji varēs izmantot un sasniegt rezultāts. Makom, es apzināti izvēlējos šos vārdus, varbūt eh, tas tev nešķiet tik ierasti attiecībā uz mani, bet mums ir runa par ekonomikas katastrofu. Un šādā situācijā mums nepieciešama nopietna soļi. Un tik tiešām šobrīd ir katastrofa, sauksim lietas īstajos vārdos. Uh, Mums ir ekonomiska katastrofa, un mums ir jārīkojas. Jārīkojas tiešām ar lieliem pasākumiem. Un vārds kompromiss, ko es pieminēju, tas arī atbilst situācijai, jo katram būs jāpiekāpjas, lai kaut ko saņemtu. Un, ja jūs man piekrītat, tad tik tiešām ir realistiski sasniegt to, ko mēs vēlamies. Mums katram ir nepieciešams ņemt vērā visu šo puzles gabalu kopumu, runājot ne tikai par mums eh, kaut kādām īpaši populārām izmaiņām, bet par visām. Arī tas, tās, visas šīs izmaiņas ir ļoti svarīgas ilgtermiņā, tas, ka īpaši viesabonēšanā ir, ir ar tās palīdzību mēs eh, tiešām varēsim vienoto tirgu parādīt kā lietu, kas funkcionē, jo cilvēks savādāk tam neticēs. Šī viesabonēšana varētu vismaz no juridiskā un ekonomikas viedokļa pārstāt eksistēt. Līdz ar to, lai to panākt, mums ir jāsaliek visi šie puzles gabaliņi kopā, un tas ir tas lielākais izaicinājums. Nu tad, eh, ņemot vērā sacīto, uh, Mums ir jāizvairās no cīņas ar struktūrām. Man apnikušas ir viss šīs cīņas ar struktūrām. Es jau nesaku, ka tas nav jādara, bet šajā gadījumā izvairīsimies no šāda veida cīņām, jo tas patērē daudz laika un tad mums laika nepietiks. Uh, mums pilsoņi, ne jau birokrātija, ir jāliek šīs paketes centrālajā punktā. Tieši tas, ka runa ir par iedzīvotājiem, nevis par birokrātiem. Un pat ja tas prasīs to, ka es zaudēšu dažus draugus ar birokrātiem, nu tāda ir dzīve. Esmu šeit ar atvērtu prātu un meklēju iespējas risināt šo situāciju, kā salikt šo puzli, un esmu pietiekami veca, lai zinātu, ka cilvēki, daudzi cilvēki pēc definīcijas pretojas pārmaiņām, jebkurām pārmaiņām. Es nebaidos no tām, jo potenciāls, ko mēs varam sasniegt, ir milzīgs. Es kaislīgi aizstāvu savu ideju, tas jau, es domāju, jums jau ir skaidrs, bet kāpēc? Um šūpot eh, laivu vienai pašai, protams, ir eh, interesanti nodarbe, bet tas nepalīdz sasniegt rezultātu. Mums ir um, atbalsts no augstākajiem līmeņiem. Tātad atbalsts no augstākajiem līmeņiem visās iestādēs, lai varētu virzīties uz priekšu. Es atceros, ka pa padoma tiešām arī atbalstīja to, bet bez jums tas nav iespējams jo jūs esat svarīga daļa no šīs spēles. Tā īsti nav spēle, bet nu, mēs viņu spēlējam. Es domāju, ka mums ir pietiekami kopsaucēji, lai mēs kopīgi šūpotu šo laivu un tad stabili iepeldētu ostā. Vai tas nebūtu jauki? Ko? Un visi politiskie elementi, kas ir nepieciešami, ir iedzīvotāji grib, lai viņu problēmas tiktu risināts. Un es domāju, jūs arī to zinat, jo dodoties pie saviem vēlētājiem, tā ir viena no svarīgākajām lietām, par kurām tiek runāts mājās, bet ne tikai tur. Daudz vairāk uzņēmumu veiks ieguldījums, ja pazudīs mākslīgās barjeras šķēršļi. Un valstu valdība saka, ka mums tas ir jādara, viņi ir skaidri pauduši šo ideju. Tā kā, ja jūs ticat vienotajam tirgumam, ja jūs ticat spēcīgai Eiropai, tad tik tiešām tas var panākt praktiskas izmaiņas katra cilvēka dzīvē. Ne, nepietiek ar ticēšanu, rīkosimies kopā, un tā ir mūsu iespēja darīt kaut ko, lai mūs ņemtu vērā. Es cīnīšos līdz pēdējiem elpas vilcienam, panākt, lai varētu panākt šos mērķus, un tas būtu tas mūsu kopīgā darba mēs, vēl jūsu pilnvaru termiņu ietvaros un manos, mana pilnvaru termiņu ietvaros. Paldies! Jā, paldies komisārs Kundze par eh, to, ka atmetāt savus parakstās piezīmes un ļoti kaislīgu runu mums teicāt par vienoto digitālo tirgu, un es domāju, ar šo runu jūs esat atnākuši uz pareizo komiteju. Mēs jūs daudzos punktos varam atbalstīt. Un mēs, protams, ar nepacietību gaidīsim, kas jums konkrēti ir padomā, bet vismaz garā mēs noteikti atbalstam jūs. Es saprotu, ka mums ir daudz komentāru, mums ir pusstunda, tātad man šeit ir pierakstīti Pavlārijas, viņš bija priekšsēdētājs, Gepkārts kundze. Stailers kundze, De Campos, Turna kundze, Varhērens kungs, Mendes kungs. Nu, gan arī viss, kas šeit atnākuši. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Skaidrs. Sāksim ar Arijas kungu. Un centīšos pa diviem salikt kopā runātājs. Jūs varbūt izteiksiet, varēsiet izteikties pietiekami īsi, lai varētu atbildēt. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, komisāri. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, komisārs kundzei, par to, ka ieradāties. Paldies par uh, jūsu situācijas izklāstu, par uh, digitālo situāciju. Es eh, uzskatu, ka Eiropas līmenī tas ir ļoti būtisks jautājums, ņemot vērā brīvot izniecību ar ASV un citus uh, apsvērumus. Tas ļoti būtisks jautājums arī diskusijās ar ASV, ņemot vērā, ka ir uh, biznesmeņi, kas dodas uz ASV un ASV uzņēmēji, kas ierodas pie mums, tas ir ļoti būtiski. Uh, Pašreizējā pakotne ir diezgan ierobežota, ņemot vērā Eiropas Savienības budžetu. Un šajā gadījumā mums ir nepieciešams tāds kā backups, atgūt nokavēto, jo būtu nepieciešams veikt veselu virkni grozījumu. Runājot par interneta ekonomiku, kā es teicu, arī formā ir jākoncentrējas uz internetu, taču brīdī, kad mēs pieņemam lēmumus par um, internetu ekonomikas uh, īstenošanu, ļoti bieži tas aiziet otrajā plānā budžeta dēļ, un tas ir tā ļoti liela problēma, sevišķi pēdējos gados. Uzskatu, ka Eiropa nav pietiekami koncentrējusies uz digitālo attīstību. Un es uzskatu, ka tā ir ļoti smaga kļūda. Uzskatu, ka nav pietiekami teikt runas, ir jāīsteno konkrēti pasākumi, lai īstenotu visas tās politikas, kuras esam attīstījuši un kas vēl nav pietiekami nobriedušas, lai integrētu internetu visā tirgū, un tieši Eiropas darba tirgū. Ir jāveicina ātra savienojuma iespējas. Jūs teicāt, ka jums nepieciešama mūsu palīdzība, lai īstenotu lai būtu laiks īstenošanai. Un varu apgalvot, ka šī darba grupa jums palīdzēs šajā darbā. Tāpat labprāt turpināsim sadarbību ar jums, lai uzlabotu šo situāciju. Mēs jums palīdzēsim, esam jūsu rīcībā. Un uzskatu, ka Šajā, šīs likumdošanas ietvaros mūsu mērķi īstenot nebūs iespējams. Tādēļ nepieciešami grozījumi. Jaņem vērā, ka mēs esam, eh, ka mums ir ļoti daudz iedzīvotāju, uz kuriem attiec šī problēma, ir nepieciešams eh, tādēļ uzstāt uz šīs eh, digitālās darba kārtības īstenošanu. Spānijā ir jau veikti zinām grozījumi, ir jauna pakotne, un es gribētu zināt, uh, Eh, kāda situācija ir citās dalībvalstīs ar šo pakotni un kā jūs turpināsiet strādāt? Gebhards kundze, jāpaldies eh, Krūzes kundzei par šo atšķirīgo veidu, kā jūs eh, uzrunājat mūs, un jūs runājat arī kā politiķe, un tas man likās ļoti labi, ne tikai kā teorētiķe, un tas man tiešām patika. Un Es piekrītu jums, iedzīvotāji nevēlas kaut kādas eh, sadrumstalotas sarunas par tehniskiem jautājumiem, bet saprast, uz kurien tas viss ved. Man tiešām pozitīvi likās tas, ka jūs svarīgāko izceļat tieši iedzīvotājus. Jūs īpaši izcēlāt šo aspektu, jo jaunieši tie ir mūsu nākotne, un mēs jau radām likumdošanas akts ne tikai vairs paši sev. Mūsu eh, daudziem šeit lielākā dzīves daļa jau ir aiz muguras. Bet jauniešiem viņi sabiedrībā un telekomunikāciju jomā rīkojas daudz atšķirīgāk nekā mēs to darījām, nekā mums tas bija, jo ir citas iespējas. Daudziem pat televīzija nav vajadzīga mājās, viņiem taču ir dators. Es varu noskatīties tajā visu, ko es vēlos. Šie savienotie cilvēki, kā jūs sacījāt, ir tiešām tas, eh, kam jāpievērš uzmanība. Un līdz ar to daži jautājumi šeit ir īpaši svarīgi. Viens no tiem ir viesabonēšanas jautājums, protams, ko jūs jau pieminējāt. Nevar būt loģiski tas, ka mums ir vienota Eiropas Savienība, bet joprojām viesabonēšanas maksas. Līdz ar to es pilnībā jūs atbalstu, jūs un sociāldemokrāti jūs atbalstat kā politiskā grupa eh, cīņā pret viesabonēšanas tarifiem. Mēs nesaprotam, kāpēc man eh, braucot eh, vai zvanot no Kīls uz Strasburu man ir jāmaksā viesabonēšanas un augstāka tarifi nekā tad, ja es zvanu no Kēlas uz Berlīnu, kas ir eh, fiziski daudz tālāk. Un jaunieši nesaprot šo atšķirību un kāpēc tam tā būtu jābūt. Un vēl viens jautājums, kas ir ļoti aktuāls, ir tīkla neutralitāte. Tas tiešām ir eh, absolūti svarīgākais šajā jomā un Vācijā redzot, kā viens liels uzņēmums mēģina šo tīklu neutralitāti apiet, tad tik tiešām ir nepieciešams Eiropas līmenī parūpēties par to, lai šī tīkla neutralitāte tik nodrošināta. Un mēs nevaram pieņemt to, ka kāds atsevišķs uzņēmums, kā tas Vācijā ir, saka, jā, mēs samazināsim tīkla ātrumu, ja tiks pārsniegts eh, kaut kāds konkrēts gigabaits skaits, bet mūsdienās cilvēki, kas skatās eh, televīziju internetā, strādā internetā, spēles spēlē internetā, tas ir nepieņemami. Tas mums ir jānovērš, un mēs vēlamies, lai pieeja internetam ar visām šīm iespējām, kas mums tagad ir, arī jauna iepirkšanās metode un maksājuma metode, arī tās lietas ir saistītas. Tas mums viss jāņem vērā, mums arī jāparūpējās par to, lai cilvēki, kuriem ir mazāki līdzekļi, arī viņi varētu to izmantot. Mēs nevaram pieņemt to, ka cenas tad vienkārši eksplodē. Uh, kā tas šobrīd notiek dažās eh, Eiropas Savienības dalību valstīs. Tāpēc, ja jūs iesiet šo ceļu, ko jūs iezīmējāt, tad mēs jūs atbalstīsim, nodrošināt, lai cilvēkiem ir pieeja visām šīm iespējām. To mēs tik tiešām atbalstīsim. Paldies, vai uzklausīt vēl kādu jautājumu? Un tad vērsīšos pie tālēs kundzes. Un tas ir jūsu ziņā Es varu uzklausīt visus jautājumus un tad atbildēt uz tiem, ko man labi. Tad uzklausīsim visus jautājumus. Tēlērs kundze. Sure you thank you, Mr. Chairman, and thank you. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Paldies, eh, komisārs kundze, par brīnišķīgu uzstāšanos. Eh, man patika par to, tas, kā jūs runājat par jauniešiem. Par, eh, kā arī par sabiedrības novecošanos un vientulību un kā rīkoties eh, šādos gadījumos. Manai mātē ir uh, uh, vietā runas, ko viņa arī aktīvi izmanto. Un ir ļoti interesanti apskatīt šo piemēru no manas mammas puses un redzēt, kā viņas pasauli ir ietekmēta, kā uh, viņi izmanto jaunās tehnoloģijas. Bet es vēlējos uh, pacelt vēl šo jautājumu. Man ir patiesas uh, bažas par uh, uh, e grāmatām un ka, um, ka bibliotekām nav uh, pieejas tām. Mums ir jānodrošina tas, ka cilvēki ir savienoti, ja viņi vēlas tikt savienoti. Tad mēs runājam ne tikai par digitālo palīdzību vai sociālo iekļaušanu, šeit mēs runājam par zināšanām. Un ja mēs neizmantosim savu iespēju uh, uh, izglītot cilvēkus, tad mēs uh, Eh, mums būs paudze ar cilvēkiem, kuri nemācēs izmantot šo atvērto pieeju. Mums ir iespēja kaut ko darīt, bet tas mums ir jādara tagad. Un es vēlējos uzsvērt šo punktu. Lielas paldies jums par jūsu runu. Man ir liels prieks par to, kā jūs izmantojat uh, Twitter. Man ir prieks redzēt, ka esat tik aktīvi tajā. Uh, arī šis līdzeklis mums ir jāizmanto. Paldies! Labi, paldies! Es ceru, ka jūs jau nosūtījāt tvītu par Krausas kundzes runu. Viņa mums ir galvenā runātāja šeit. Labi, nākamā manā sarakstā ir Roza Tūna, pēc tam Sabīna Verhēra un tad Mandas kungs. Vēl kāds? Nākamais Kampas kungs, tomēr. Abels kundze arī vēlas izteikties. Labi, tad atkārtošu kārtību. Tad Kampusa kungs, Stun, Sabīna Ferheira, Mandas kungs un Ebēls kundze. Antonija vārds jums. Eh, prezident. Eh, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, eh, komisārs kundze, par prezentāciju. Vēlos apsveikt jūs ar to, ka esat atzinusi to, ka esam ekonomiskā katastrofā. Jaunatnes bezdarbs pilnīgi noteikti ir viena no mūsu svarīgākajām problēmām. Jūs teicāt, ka vēlaties virzīt uz priekšu digitālos jautājumus, un es par to ļoti priecājos. Es saprotu, ka tas ir novēlot, bet labāk vēl nekā nekad. Vēlos eh, padalīties eh, savā pieredzē. Āfrikā un Latvijamerikā ir valstis, eh, kuru banku tīkls ir ļoti vājš vai pat nepastāv nemaz. Un um, nav nekādas uzticības um, patērētāju vidū. Digitālās operācijas aizstāja tirdzniecības operācijas. Tādēļ un um, mobīlie telefoni tiek izmantoti dažādiem nolūkiem. Uh, dažkārt tie tiek izmantoti, uh, lai aizstātu uh, skaidru naudu un um, citas transakcijas, taču acīm redzam iemeslu dēļ, tas nevienmēr ir iespējams šajās valstīs, un patērētājiem nav uzticība šajā sistēmā. Viņam pat nav šādas banku sistēmas, kurai varētu uzticēties. Tāda ir mana pieredze, un tagad es vēlētos uzdot uh, savu jautājumu. Jūs teicāt, kundze, ka nav uh, iemesla, lai pastāvētu robežas digitālajā ekonomikā, un jums ir taisnība. Uh, kā teica kolēģi Evelīna, nav nekāda iemesla, kādēļ uh, vajadzētu pastāvēt šīm uh, cenu barjerām. Pēc uh, pēdējā sliekšņa fiksēšanas uh, bija debates par šo jautājumu un bija argumenti par 1 um, uh, līdz 10 uh, cenu fiksēšanu un cenu noteikšanu bija arguments par to, ka vajadzētu ļaut operatoriem attīstīties, jauniem operatoriem ienākt tirgū, taču tas tā nenotika. Faktiski nebija neviena jauna operatora, kurš uh, ienāktu iekšā šajā tirgū. Tātad vajadzētu veicināt um, cilvēku uzticību, lai šī digitālā, šī digitālajā jautājuma tiktu veiksmīgi virzīts uz priekšu. Uh, Lai nu kā, šis ir īstais brīdis, lai pārdomātu jaunus cenu griestus viesabanēšanai. Paldies par jūsu teikto. Lielas paldies, Čuns kundz. Paldies, Malkom. Paldies komisārei par runu. Es ļoti atvainojos, ka nokavēju šorīt. Es uh, eh, varu pateikt, ka tuneļi Briselē ir slēgti, kā jūs to droši vien to pamanījāt, un es iekļuvu sastrēgumā ceļā šurp. Nu, Tas mans attaisnojums. Jūsu runa, es Evelīnai piekrītu. Uh, tas ir ļoti politisks jautājums, ja mēs saprotam Eiropas politiku tādā veidā, ka tā, ka tiek atceltas barjeras, bet vēl joprojām tiek uh, sadalīti uh, cilvēki. Bet ir jāatcerās, ka viesabanēšana viens no galvenajiem elementiem. Un šeit mēs varam runāt par kopīgu darbību. Uh, jūs un mēs kopā, mēs kopā varam daudz panākt. Un es pilnībā piekrītu visiem saviem kolēģiem, ka jūs esat ļoti apņēmīgi noskaņot. Šis ir atslēgas elements, lai iekustinātu Eiropu. Visi šodien mūsdienās uh, sūdzās, ka cilvēki neizsaka pietiekumu entuziasmu par dzi dziļāku uh, integrāciju, bet šis ir tāds elements, uh, kur, kurā varam to risināt. Es piekrītu visam tam, ko teica mani kolēģi, un tad atsaucoties arī uz jums, tad uh, šeit nav vietas robežām. Nu, un tieši tādēļ mēs strādājam kopā pie uh, tieši tādas strīdu izšķiršanas. Tas nozīmē, ka problēmas starp uh, pārdevējiem un pircējiem, patērētājiem un uzņēmumiem uh, pār visām robežām visās oficiālajās valodās. Arī tas veicinās uzņēmējdarbību un tas veicinās uh, drošības sajūtu un uzticamību Eiropas tirgumu no patērētāja puses. Un tad būtu vēl, vēl viena uh, novērsta rob, robeža, bet te vēl pastāv zināmas finansiālas problēmas. Un te man tieši šis jautājums, vai jūs iekļaujat uh, tiešsaistes strīdus izšķiršanu starp tādiem projektiem, kuri, es ceru, vismaz tiks uh, finansēti no šī Eiropas Savienošanas instrumenta līdzekļiem, vai arī jūs saskatāt kādu citu veidu. Un tā kā ir acīm redzams, ka tas ir viens no elementiem digitālajā dienas kārtībā, un šis elements būs balstīsies uz tiem uh, pamatakmeņiem, kuri jau, kā jūs minējāt, pastāv. Un tā pēdējais teikums. Un tas tiešām sniedz ieguldījumu uh, savienības politikās un tajās darbībās, kas veicina digitālo tirgus, kur jūs ļoti koncentrējaties. Es ceru, ka mēs atradīsim līdzekļus, jo tas ir komisijas un mūsu kopējais pienākums attiecībā pret uzņēmumiem un patērētājiem. Paldies, paldies, Rosti un uh, Sabina Vērēns kundz. Sabina Vērēns, jā, paldies par šādu arī politisku, varētu teikt, uzrunu, kas parāda cik interesanti varbūt mūsu viedokļu apmaiņa, bet tiešām prieks dzirdēt, ka jūs tiešām centīsieties visiem spēkiem risināt viesabunēšanas jautājumu. Es domāju, ka tas tikai palīdzēs pilnībā izmantot to potenciālu, kas mums ir Eiropā. Telekomunikāciju uzņēmumu atkal un atkal vērš pie mums, saka, mums vajag vairāk naudu, lai varētu veikt ieguldījumus, lai visur varētu nodrošināt Eh, internetu pieslēgumu, platjoslu. Mums tāpēc ir nepieciešams gūt papildus ienākums, un, un tas eh, tiek minēts kā viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc tiek saglabāta viesabonēšana. Un tas, manuprāt, eh, tomēr rada šķēršļus. Un vēl viena lieta, ko jūs pieminējāt, kas ir ļoti būtiski, tīkla neutralitāte. Evelīna Gepharta jau tikko norādīja to. Es strādāju šobrīd pie atzinuma par mākoņu datošanu un lai plašāk būtu pieejami šie mākoņu datošanas pakalpojumi, ir nepieciešams, lai telekomunikācija operātoru, tīkla operātoru neierobežotu datu pārraides apjomu, ātrumu un citus parametrus, jo tas vienmēr uh, rada problēmas pieņemt šādus pakalpojumus, uh, un ierobežot arī pakalpojumu attīstību un izmantošanu. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi struktūrēt strādāt pie šiem tematiem, un es arī saku uzreiz, cik nepieciešams ir Eiropas līmenī risināt un nodrošināt ilgtermiņā tīkla neutralitāti. Un, ka, līdzīgi kā Vācijā, es domāju, būs regulāri uzbrukumi tīkla neutralitātes tematam. Vienota likme tam ir jābūt risinājumam. Nevar būt augstākais e, kaut kāds ierobežojums, griezti kaut kādi. Ir jābūt vienotai likmei. Un es domāju, ka viens no svarīgākajiem tematiem mūsu iekšējā tirgus komitejā ir patērētāja aizsardzība un nodrošināt caurskatāmību, lai patērētājs un arī piegādātājs varētu skaidri redzēt, kas tiek pirkts, kas tiek pārdots, ko cilvēks saņem par to naudu, ko viņi maksā. Un, diemžēl šobrīd daudz līgumu tāda nav. Un man tiešām priecētu, ja daļa no šīs paketes mēs varētu līgumos, kas tiek piedāvāta ar pakalpojumiem, mēs varētu nodrošināt ar pietiekamu e, tīkla neutralitāti. Un to mums nevajadzētu aizmirst. Mums ir nepieciešama arī paplašināt tīklus un uh, nepieciešams plašāks finansējums. Es domāju, visas komitejas vārdā pieminēt šo Connecting Europe Facility instrumentu. Es uzskatu, ka, diemžēl, dalību valstis nav sapratušas, kas mums tiešām ir nepieciešams. Platjoslas nodrošināšanai, tīpaši lauka reģionos, mums ir nepieciešams spēcīgāks atbalsts, ko, un uzņēmumi vien paši ar saviem līdzekļiem to nevar uh, panākt, un ja mēs nevēlamies eh, atsevišķu reģionus, kuriem ir liels potenciāls ekonomiskai attīstībai, bet nav šis platjoslas internets, mums eh, ir jāizbūvē tālāk šī infrastruktūra. Thank you very much, Miss. Paldies, Mandas kungs, un tad Bēls kundze un Traskovs kungs būs pēdējie trīs runātāji. Mums nav daudz laika, bet es ceru, ka mēs varēsim visu paspēt. Mēs Dank u wel, voorzitter. Uh, mevrouw Kroes, ik heb uh, twee vragen. Paldies, priekšsēdētā kungs. Divi jautājumi, komisārs kundzei. Jūs esat politiķe ar um, savu vīziju, ar ļoti modernu skatījumu. Un es uh, no sirds ceru, ka jums komisijā būs jauns mandāts, jo mums ir nepieciešama tāda cilvēka kā jūs. Jūs esat um, pievērsusies uh, uh, telekomunikāciju tirgumu, esat uh, pievērsusies Microsoft, lai modernizētu šo tirgu. Mēs ceram, ka būs modernizācija. Mēs joprojām strādājam ar 2003. gada Microsoft. Mums ir uh, datori, kas ir īsti dinozauri. Un ar šiem datoriem mēs strādājam uh, pie digitālās uh, dienas kārtības. Es ļoti ceru, ka ar jūsu iniciatīvu jūs varētu padarīt dinamiskākas Eiropas institūcijas, citādi šeit ir vesela armija ierēģņu, kas uh, ir uh, ierūsējuši un um, izmanto ārkārtīgi novecošas tehnoloģijas. Ceru, ka jūs palīdzību varēsim to modernizēt. Paldies, Bēls kundze. Thank you, uh, Mr. President, and thank you, Commissioner. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, komisārs kundze. Ir divi būtiski jautājumi jūsu runā, kas um, varētu atbilst arī sociālajai dienas kārtībai un jautājumiem. Jūs tātad uh, vēlējāties, lai mēs uh, paziņojam, ka esam spējīgi samazināt uh, viespadnēšanas izmaksas, kas, protams, būtu ļoti noderīgi lietotājiem Un otrs jautājums tātad ir par šo jauno paudzi un par uh, jaunās paudzes bezdarbu. Protams, ir jābūt uh, līdzsvaram starp šiem abiem aspektiem, un, protams, ka patērētājiem ir jāgūst labums no viesabunēšanas izmaksu izzušanas, taču uzņēmumiem vajadzētu investēt, būtu jāveid, jāveido darba vietas jauniešiem. Es piekrītu, ka vajadzētu izbeigt šīs viesvanēšanas izmaksas, taču kā tas notiks un kā mēs tiksim galā ar jauniešu bezdarbu un kā mēs varētu ar to cīnīties. Paldies! Uh, Pirms dod vārdu Traskovs kundzam, vai es varētu lūgt visus klātsošos būt daudz klusākiem, jo dažkārt ir grūti sadzirdēt runātājus. Jo īpaši runāju par politisko grupu padomu devēju uh, pusi. Es zinu, ka jums jārunā par balsošanas rakstiem, bet lūdzu dariet to ārpus telpas. Paldies! Vairs Traskovska kungam. Uh, komisārs kundze, es vēlējos runāt par interneta pieejamību un direktīvu, kas ar to saistīta. Šī ir milzīga niša tirgu. Te neiesaist tikai uz tā tiec, tā tiec ne tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī uz vecākiem ļaudīm. Mēs varam mainīt savu filozofiju. Uh, mēs varam nonākt pie tādas uh, situācijas, kur visi ir uzvarētāji. Es vēlējos pateikties komisārē par ierosinājumu, bet tajā pašā laikā es domāju, ka mums ir nepieciešama ambiciozāka pieeja, un es vēlētos jūs aicināt to atbalstīt. Uh, jo kā nosacījums komisija ieras, ierosina risināt tikai jau uh, tikai noteiktu pakalpojumu uh, grupu loku, bet es domāju, ka uh, šai pieeja būtu jābūt daudz plašākai. Mēs uh, varam mainīt arī definīcijas šajā direktīvā, lai uh, iekļaut arī mobilās ierīces. Es vēlētos aicināt jūs būt nedaudz ambiciozākai, jo šī ir viena no tām nišām, kas patiešām var radīt izaugsmi iekšējā tirgu. Paldies! Lielas paldies, paldies jums visiem. Tad aicināšu, saka priekšsēdētājs Redingas kundze atbildēt, viņš atvainojās Krūzes kundze. Vismaz piesaistīja uzmanību. Ļoti atvainojos, bet jūs varat. Es redzēju, no te jau arī sākās viesabanošana. Jūs redzat, ka es jau strādāju šeit pārāk ilgu. Anyway, um, so if you could please. Lūdzu, ļausiet, Redings kundzei saka runātājs, sniegt jums, tātad būsiet klusi, kamēr viņi sniegs jums savus atbildes. Komisāri, es to pierakstīšu nākamreiz. Esmu pieredus, ka man uzrunā dažādos veidos, un to var viegli izskaidrot vieglāk jums. Jūs bijis precējusies vairākas reizes, bet es sapratu, ka jūs devāt man vārdu, un tas arī ir svarīgākais. Un šis bija ļoti interesanti. Es nepieminēšu visus cienījumos deputātus laika taupīšanas nolūkos. Es arī vēlos aicināt, ja Cīnīt to, ka, ja es jums tagad neatbildēšu uz jautājumu, tad jūs jums var nodrošināt rakstisku atbildi. Durvis vienmēr ir atvērts un kafija vienmēr tiks piedāvāt. Jūs esat komentāri par savu māti. Es dažkārt, ja, man dažkārt uzdod jautājumu, kur es rodu savu iedvesmu un kādēļ es tik ļoti iesaistījusies. Es šajā mandāta laikā. Um, pirmajā savā darba nedēļā es apmeklēju Madridi, universitātes pilsētiņu, tajā pulcējās tūkstošiem jaunieši, uh, uzņēmēji, uh, jaunās uh, kompānijas, un es tikos ar jauniem spāņu uzņēmējiem. Viņi viens otram rādīja savus jaunos izgudrojumus. Un vienbrīd es domāju, vai jūs esat tiešām gudri, jūs tagad informējat savus konkurentus par saviem uh, uh, izgudrojumiem. Tas bija, tā bija mana pirmā darba nedēļa. Viņa paskatījās uz mani un teica, komisārs kundze, jūs esat vecmodīgi. Jūs uh, neizprotat šo dalīšanās ideju. Tas ir vēstījums, kuru es saņēmu. Ir pilnībā mainījies domāšanas veids. Mana paudze uh, turējās saurup, Ah, bet jaunieši man izskaidro, ka varēs panākt labākus rezultātus sadarbojoties. Vēl viens uh, mans iedvesmas avots ir mana mazmeita. Viņa ir amerikānieti, viņa dzīvo San Francisco, viņai ir pieci gadi. Mēs sazināmies ar Skype palīdzību nedēļas nogalēs. Un kādu brīdi viņa teica, vecmāmiņ, uh, mēs uh, tā kā neesam uz vienas tās pašas lapus. Viņa teica, man ir pašai savi principi, un tev ir tavi principi. Es viņai atbildēju, vai mēs varbūt varētu mazināt šo plaisu, bet viņa atbildēja, nē, tu esi pārāk veca tam. Un es apņēmos pierādīt, ka es neesmu pārāk veca. Tas ir mans iedvesmas avots, mani mazbērni, 14 gadi un 5 gadīgi. Un trešā lieta, kas man iedvesmo, ir un aicina mani strādāt, ir jauniešu bezdarbs. Tas ir ne tikai, tas ir īsti mūsu atsevišķās dalību valstīs. Ja mēs nedrīcināsim šo problēmu, atbilstošā veidā mēs saskarsimies ar briesmīgām sakām, un jūs, un būs cilvēki, kuri nevarēs uzsākt savu ģimeni, viņi nevarēs uh, atrast pašu savu dzīvokli, gluži vienkārši tāpēc, ka viņiem trūkst perspektīvas. Un pie tā mēs strādājam arī šajā portfolijā. Es esmu pilnībā uh, pārliecināta, ka digitālā ekonomika ir tas instruments, kas var mainīt mūsu ekonomiku. Tādas ir likmes. Un jaunākā paudze ir daudz ciešāk savstarpēji savienot un saistīta. Un tādēļ es esmu priecīgs, ka šī lielā koalīcija starp biznesa pasauli un institūcijām notiek. Uh, ka mēs varam uzzināt, ka jūs gluži vienkārši varat doties internetā un uzzināt, kas trūkst jūsu CV. And don't underestimate in the world of the startups. Quite impressive. All over Europe. It's not... Nenovērtējiet par zemu jauno uzņēmēju potenciālu. Tie ir visā Eiropā un ja mēs runājam par jauniešu bezdarba problēmu, tiešām strādāsim kopā. Un runājam arī par, runājot arī par sievietēm. Es nepieņemu, nevaru akceptēt to, ka grūtos laikos uh, sievietes tiek nobodītas malā. Es uzskatu, ka attieksmē ir jābūt līdzvērtīgai. Jūs visi minējāt viesabunēšanas aspektu. Uh, arī es par to runāju. Tas var būt ārkārtīgi populārs jautājums, nebūsim naivi, bet tas ir jāskatās tādā uh, kobildes puzles kom kontekstā, un es arī jums jau norādīju, ka tas, uh, tā ir kobilde, kas sastāv no vairākiem mazākiem elementiem. Un Es arī vēlos atbildēt jūsu jautājumiem, kad un kā. Tas ir tieši saistīts arī ar jūsu iesaistīšanos, jūsu darba grafiku un jūsu vēlēšanos virzīties uz priekšu un uh, sadarbību strādājot pie šī jautājuma. Tas ir viens no jautājumiem. Uh, vienotais tirgus uh, pats kā tāds ir uh, labākais, ko mēs varam darīt. Neatkarīgi no tā, vai jūs ceļojat tā uz austrumiem vai tā uz rietumiem vai Latīņa Amerika, piemēram, viņi saka, ka jūs esat ļoti laimīgi, jums ir vienotais tirgus, kas ir spēcīgākais ekonomiskais spēks pasaulē. Bet ko mēs darām šajā tirgu, tas ir tāds viss sarežģītākais jautājums. Tas viss sasaistās arī ar konkurētspēju. Daudz no jums minēja o, to jau kāda tad gala beigās ir ietekme uz tirgu. Es ticu konkurētspējai kādēļ, jo uh, tas uh, uztur visu uzmanību, tas sniedz arī labāko rezultātu patērētājiem, ir vienlīdzīgi spēles uh, noteikumi, tas nodrošina kvalitāti, labākās cenas un arī inovācijas. Ja mēs nonāksim situācijā, ka netiek veicināts inovācijas, tad mēs zaudēsim uh, savu uh, uh, statusu salīdzinot ar citiem pasaules spēlētājiem. Uh, mums ir tiešām jādomā plašā kontekstā par visu pasaules skatu. Uh, daži no jums minēja uzticamību, un man ļoti int, ieintriģēja šis vārds - uzticamība un arī drošība un tad varbūt nedaudz ievirzot jūsu domāšanas veidu. Mēs uzzinājām, nav nekāds pārsteigums, bet to, kas arī mūsu digitālās dienas kārtības pārskatā, kādā situācijā ir kura dalība valsts. Viens piemērs, bet var jūs pārliecināt, jūs, ka tas nav vienīgais vai sliktākais piemērs. Tātad Itālija, starp citu, atvērta demokrātija. Itālijā 41% no iedzīvotājiem nekad nav izmantojuši internetu. Tas ir. Te rodas jautājums, kāpēc? Citām, citās dalībvalstīs rezultāts ir labāks, bet Itālija nekādā gadījumā nav vienīgais un sliktākais piemērs. Ja pāanalizējam šo fenomenu, ka Uh, tad uh, jāņem vērā tas, ka uh, šeit bieži ir iesaistīts arī šis uzticamības aspekts. Mums ir jāno, jāgarantē tas, ka cilvēki uzticās pakalpojumiem, un kā jau jūsu uh, kolēģi, uh, kur gatavojās balsot, laikam, kā jau tika norādīts, tad citos kontinentos tiek, ir panākts būtiski interesants progress, un Āfrika ir jo īpaši interesants uh, piemērs, jo, piemēram, uh, mobilo sakaru izmantošana, ka uh, var izmantot mobilos sakarus, lai saņemtu mikrokredītus un citiem pakalpojumiem, bet ar šo mobilo naudu, kuru viņi izmanto, cilvēki kļūst neatkarīgāki, viņi ātrāk var sākt savu uh, biznesu. Kad es runāju par kopējo pakotni un kas tiek darīts strādājot pie jauniešu bezdarba novēršanas. Mēs mēģinām veicināt jauno uzņēmumu veidošanu, uh, Uh, lai nodrošinātu to, ka Eiropas ekonomika ir labākā uh, stāvoklī, uh, jo ir mazināts novērstas robežas, jo uzņēmējiem un uzņēmumiem ir sniegta šī priekšrocība. Es ticu, ka mēs šajā jomā varam darīt vēl vairāk. Bet te ir jārunā arī par izglītību, par prasmēm. Vēl kāds cits jautājums, Malkam, ir tāds, ka tagad mēs apzināmies, un tā nav nekāda raķešinātne, ir skaidrs, ka 2015. gadā mums būs nepieciešams uh, viens miljons jaunu darbinieku informāciju komunikāciju tehnoloģiju jomā ar attiecīgajām prasmēm. Tā mēs nerunājam tikai par uh, cilvēkiem, kuriem izmisīgi ir jāatrod darbs, bet ja mēs nevarēsim aizpildīt šīs brīvās pozīcijas, vakances, tad uzņēmumi meklēs citur, uz kurieni uh, Uh, uz citām pasaules daļām, kur viņi varēs atrast darbiniekus. Tad ir jārunā arī par izglītību, par uh, tehniskajām prasmēm, vēl arī mobilitāti. Arī mobilitāte ir svarīgs aspekts. Jūs nevarat bieži vien izpildīt uh, visas savas vēlmes vietā, kur atrodaties. Mums ir jābūt uh, elastīgiem zināmām vēla, mērā uh, bet jāatcerās, ka šādos apstākļos digitālās iespējas rada jaunas iespējas, proti, ka uzņēmums, kas atrodas vienu vietu, viņi uh, tiešais tā var sadarboties ar uh, izpētes un citām iestādēm. Mums ir brīnišķīgi piemēri no Vācijas, kuras ir uzsākušas, atvērušas centrus Spānijā, jo viņi apzinās, ka šie kvalificētie cilvēki, darbinieki, tiem nepieciešami atrodas Spānijā. Cik daudz laika vēl man ir jātā komisāra? Laikam vairs nav. Tīkla neutralitāte, vēl pieminēšu to. Jūs jau zināt, kāda ir mana apņemšanās. Tas ir uh, atvērts un neitrāls internets un tā ir labākā garantija, ko varu jums sniegt. Priekš manis tas ir kā akmenī cirsts. Mēs apzināmies, ka šīs barjeras, kas pastāv, gluži vienkārši kropļo konkurenci, un tas gluži vienkārši nav pieņemams. Tā ir mana skaidrā atbilde. Es pārbaudīšu jūs jautājumus, uz kuriem neatbildēju, tagad atbildēšu rakstiski. Es ceru, ka tas ir pieņemams. L labi, liels paldies komisārē. Well, you can see you had a very warm applause. Jūs saņēmāt ļoti silts aplausus. Paldies, Kros kundzei. Un es piefiksēju, ka mums ir pietiekams pamats, lai kopēji iešaupotu laivu un lai kopā aizkuģot līdz ostēm. Lielas paldies, ka ieradāties un ka dalījāties ar savu redzējumu. Es ceru, ka mēs pastiprināsim mūsu pūliņus. Tad liels paldies, ka ieradāties. Pa komisāri, paldies! Un šī ir 30. maija, šis ir 30. maija kustības sākums. Good. Thank you. Um... Labi, liels paldies, kolēģi. Uh, paldies, ka devāt mums vēl papildu laiku. Mums notika ļoti laba viedokļa apmaiņa par svarīgiem politiskiem jautājumiem ar komisāri. Uh, un es priecīgi, ka mēs to labi uzņēmām. Krāsas Kruskundas runas kopijas būs pieejamas tāpat arī darba programma un citi jautājumi, ko viņam solīja. Jūs varēsiet ar tiem iepazīties. Es domāju, ka būtu tikai piemēroti, ka pirmā lieta, par ko balsosim, būs mākoņu datošana var Heinz kundzes atzinums. Uh, pati referente gan šeit ir pazudusi. Es domāju, ka tādā gadījumā mums vajadzēs sākt bez viņas jo viņa ir, viņas darbs ir pirmais darba kārtībā. Tad sāksim balsot. Es zinu, ka daudz no jums vēlas sākt balsot. Tā tad. Amendment, uh, fifth. Pirmais punkts, kas par pret. Es, es domāju, ka mums elektroniski mums jābalso. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Balsojam, visiem ir līdz balsošanas kartītes. Skatāmies, kas tad šeit mums ir. 30. 29. Verhējens kundze nav. Ā, nu viņa ir ieradusies. 31. Arvien vairāk. Izskatās, ka viss ir. Balsojums beidzas. Un noraidīts 13 par 18 pretējām tālāk 14. grozījums, kas par pret noraidīts 16. par pret pieņemts 17. par pret pieņemts 18. par pret pieņemts 19. par pret pieņemts 20 par pret pieņemts Kompromiss 3 par, pret, pieņemts. 26. par, pret, pieņemts. 27 par, pret, pieņemts. 28 par, pret, noraidīts. 29 par, pret, noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, pieņemts. Kompromiss 5 par, pret, pret pieņemts. 39. par pret pieņemts. 40. grozījums ar mutisku grozījumu par pret pieņemts. 41. par pret pieņemts. 42. par pret pieņemts. 43. par pret pieņemts. 45. par pret pieņemts pieņemts. 46 par, pret, pieņemts. Kompromiss 6 par, pret, pieņemts. Kompromiss 7 par, pret, pieņemts. 50 par, pret, pieņemts. 52 par, pret, pieņemts. 53 par, pret, pieņemts. 54 par, pret, pieņemts. 55 par, pret, pieņemts. Kompromiss 8 par, pret, pieņemts. 57 par. Tātad domāju, ka mums elektroniski jāpārbauda. Balsojam elektroniski. 57. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 19 balso pret, 16 balso par. 58. kas par? Pret. Pieņemts. 60 par. Pret. Pieņemts. 61 par. Nu, 61. mēs pārbaudīsim elektroniski. Vai lūdzu balsojiet ātrāk? Jā, beidzam balsot. Pieņemts 19 pār 16 pret. 62 par pret pieņemts. Citādi varam balsot blokā. Tātad no 1 līdz 5. Kas par pret pieņemts? Apsvērumu. Sestais kas par pret pieņemts. Kompromiss 1 par pret pieņemts. Astotais par pret pieņemts. Kompromiss 2 par pret pieņemts. 12 par pret pieņemts. 13 par pret pieņemts. Un tad mutisks grozījums e, apsvērumos, kas par pret pieņemts. Un balsojums elektroniski par atzinumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 33 par un 2 atturas. Paldies Verhejens kundzei. Varēsiet noteikti arī aizsargāt mūsu nostāju Rūpniecības komitejā, kuriem mēs sagatavojam šo atzinumu. Ejam tālāk. Foksa kunga ziņojums. Tātad par azartspēlēm. Šeit milzīgs darbs ir paveikts pie kompromisa grozījumiem līdz pat vēlam vakaram vakardien. Mums tur ir jāpalabo viena lieta, pie tās mēs nonāksim vēlāk, un varbūt referents vēlaties kaut ko teikt. Pietikainens kundze vēlas teikt kaut ko. Lūdzu, pietekānietis kundze. Jā, pavisam īsi. Pirmkārt, es vēlētos e, pateikties referentiem par ļoti apņēmīgu un nopietnu darbu pie šī jautājuma. Es domāju, ka mēs panācām labu kompromisu, un es vēlētos īpaši pateikties asistentiem un politisko grupu darbiniekiem. Es zinu, ka viņus daži strādāja vēl pār pusnaktī, un tik tiešām uh, darbs ir nesis rezultāts. Liels paldies un manai asistentē arī. Tehniski piezīme. EPP atbalsta visus kompromisus, pat ja ne visur mūs ir bijis iespējams pieminēt arī tehniskiem iemeslu dēļ. Tātad, jūs redzēsiet, šis ir tāds tehniski, jo mēs atsaucām 48, 150 221, 220, 309 un 368. Jā, jūs, eh, protams, ka paspējat visu to pierakstīt, es to zinu. Tas neparādās eh, balsošanas sarakstā. Paldies! Jā, nu tad, kad mēs eh, nonāksim līdz attiecīgajiem balsojumiem, tur jūs redzēsiet, tur ir atšķirīga secība balsojumiem pa daļām, bet to es jums pateikšu. Tā tad varam ķerties pie balsošanas. Pirmais ir balsojums blokā. 84. līdz 235. Kas par pret? Pieņemts. 89. par pret? Pieņemts, pieņemts, jā. Septītais kompromiss par pret pieņemts. Ejam tālāk. 116. Kas par, par šo bloku? Vien, lūdzu, paceliet rokas pilnīgi skaidri, lai var redzēt. Kas pret? Pieņemts. Tālāk. Tad 120. arī bija svītrocē. 126. 127. 128. kopā. Sākam balsot elektroniski. 126, 127, 128. Beidzam balsot. Noraidīts. Šie svītrojumi tiek noraidīti. Astotais kompromiss. Tātad, paskaidrošu. Balsojums par daļām eh, ir nepareizā secībā jūsu balsošanas sarakstā. Pirmais balsojums par daļām ir pilnīgi skaidrs. Kompromiss, astotais kompromiss, tātad eh, balsojumi par daļām, kas par, kas pret, pieņemts. Un tagad otrā daļa ir respektīvi nākamā ir trešā daļa, nevis. Tātad teksts, par kur mēs balsosim, tātad ņem vērā komisijas darbu pārkāpumu lietās un e, sūdzībās pret atsevišķām dalību valstīm. Tātad tas tagad ir sākums, tātad par to mēs balsojam. Kas par? Vai es varu nolasīt vēlreiz? Tātad ņem vērā komisijas darba pārkāpumu lietās un sūdzības, kas celts pret atsevišķiem dalību valstīm. Es domāju, ka sāksim balsot par to elektroniski. Tātad par otrās daļas formulējumu, ko es tikko jums nolasīju. Lūdzu, balsojiet ātrāk elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 par, Fokskungs. Priekšsarētāji, es sapratu, ka tad, no trešās daļas mēs tāpat atsakāmies. Tātad par šo 2007. gadu pieminēšanu mēs ar EPP vismaz vienojamies, ka par to nebalsīsim. Nu, es saprotu, ka tas tiek noraidīts. Nu jā, daļu no kompromisa jūs nevarat atsaukt. Līdz ar to balsojam par trešo daļu, kas par, kas pret. Skaidrs, ka noraidīts. Skaidrs rezultāts. Tā, tā bija vienīgā būtiskā izmaiņa. Tagad ejam tālu uz priekšu. Līdz 121. kas par pret noraidīts. 142 par pret noraidīts. 143, 144 kopā par pret, noraidīts. 149 par, pret, pieņemts. 150. līdz 153. identiski. Kas par? Pret, noraidīts. Kompromiss 9. Kas par? Pret, pieņemts pārējām līdz ar to līdz 164. grozījumu. Kas par? Pret. Noraidīts. Kompromiss 10 par. Pret. Pieņemts. 173. par. Pret. Noraidīts. 179. Kas par? Pret. Noraidīts. Kompromiss 11 par. Pret pret pieņemts. Pārējām balsojumu blokā 190, 198, kas par? Pārbaudam elektroniski. 190, 198. balsojums blokā. Beidzam balsot. Pieņemts. Divu balsu pārsvars. Džurī 22, kas par? Pret pieņemts.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 204 līdz 207 par, pret, noraidīts. Kompromiss 13 par, pret, pieņemts. Kompromiss 18 par, pret, pieņemts. 221 līdz 224 Tātad devītā punkts svītrojam. Kas par? Pret. Noraidīts. 14. kompromiss. Kas par? Pret. Pieņemts. Līdz ar to ejam tālāk līdz 233. Kas par? Pret. Noraidīts. Džurī 19 par. Pret. To jāpārbauda elektroniski. Džurī 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 pret 16. 236 par, pret, pieņemts. Kompromiss 15, kas par, pret, pieņemts. 253, kas par, pret, noraidīts. Jā, man jāatvainojas, mums te jāatgriežas soli atpakaļ. 236. tika pieņemts, vai ne? Līdz ar to kompromiss 15 atkrīt, saskaņā ar man sarakstu. Pa... Mēs jau elektroniski balsojam. Es varu, protams, vēlreiz aicināt jūs elektroniski balsot par 236. Es, jā, es tikko uzzināju, ka mums ir kļūda balsošanas sarakstā. 236. Mēs neatbalstam svītrojumu, mēs esam pret svītrojumu. EPP balsošanas sarakstā mēs esam pret svītrojumu. Es atvainojos, tā bija tehniska kļūda iekļaut šādu balsošanas sarakstu. EPP ir pret to, lai svītrotu 236 ņemot vērā, ka tā tiešām ir kļūda bijusi. Un tad kāda jēga strādāt pie kompromisa, ja ierosinājums svītrot. Līdz ar to vēlreiz balsojam par 236. Nē, es vienkārši gribu sagaidīt piekrišanu no jums, ka jūs piekrītat balsot vēlreiz. Lūdzu, nekliedzēt uz mani, saka priekšsarētājs. Parasti es nepiekrītu tādām lietām. Bet kā sekretariāts nepiefiksēja, kāds ir iznākums no 236, nu tad es piekrītu balsot vēlreiz. Nu, ja visi ēnu referenti piekrīt, Tas ir pats svarīgākais, jo viņi ir atbildīgie. Tātad balsojam vēlreiz. 236. grozījums. Sākam balsot, lai būtu pilnīgi pārliecināti par to. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to balsojam par kompromisu 15. Kas par? Pret? Pieņemts. Tagad 253 atkal. Kas par? Pret, noraidīts. Džurī 5. Pilārs par, pret, pieņemts. 255 par, pret, pieņemts. Kultūra 12 atkrīt, 256 par. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar trīs balsu pārsvaru. Džurija 6 par, pret, pieņemts. 257 par, pret, noraidīts. Kompromiss 16 par, pret, pieņemts. 273 par, pret, pieņemts. Kultūra 5 par, pret, pieņemts. Kultūra 8 par, pret, noraidīts. Kultūra 9 par, pret, pieņemts. Kompromiss 17 par, pret, pieņemts. Ejam pie 290 par, pret, noraidīts. Nu, un tad pārējie atkrīt 304 par. Nē, tas arī atkrīt. Jo 290 no pieņēmām, labi, tas atkrīt. 290 to noraidīja. Divsimt deviņus to norēdījām. 304 tad. Tarabēl kungam paveicās. Kas par? Pret. Noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski. 304. 304. Manuprāt, EPP mainīja savu viedokli. Beidzam balsot. Pieņemts. 305, kultūra 13, kas par pret pieņemts. 309 un 310, kas par balsojam elektroniski. 309, 310. Beidzam balsot. Noraidīts.

Lūdzu, balsojiet ātrāk. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. Kultūra 14. Kas par? Pret. Pieņemts. Kompromiss 20. Par. Pret. Pieņemts. 336. Kas par? Pret. Pieņemts. 346. Par. Pret. Noraidīts.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 kultūra 3 par pret pieņemts, kultūra 4 par pret pieņemts, džurī 23. Džurī 23, tātad kas par pret pieņemts, kultūra 17 par pret pieņemts, kultūra 18 par pret Na, nebija skaidrs. Tad kas par? Bal balsojiet tā, lai var redzēt. Pret pieņemts. Kompromiss 23 par pret pieņemts. 24. kompromiss par pret pieņemts. 367 un 368. Kas par pret noraidīts? 25, 26 kompromiss par, pret pieņemts, kultūra 34 par, pret pieņemts, 375 par, pret pieņemts, 384 par, pret pieņemts, 385 par, pret pieņemts, kompromiss 27 par, pret pieņemts, kultūra 26 par, pret pieņemts, pret pieņemts, kultūra 27 par, pret pieņemts, džurija 17 par, pret noraidīts. Kompromiss 28 par, pret pieņemts. 406 par, pret Šeit rakstīts atkrīt, ja 410 tiek pieņemts. Jā, tas bija kompromisā iekļauts 410. līdz ar to viss ir pareizi. 406. par pret pieņemts. Kultūra 30 kā papildinājums 406. kas par pret pieņemts. Kultūra 33 par pret pieņemts. Kompromiss 29 par pret pieņemts. Džurija 18 par pret pārbaudām elektroniski. Man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. 21 pret 14 pieņemts. Kompromiss 30, kas par? Šis ir ar mutisko grozījumu, jā. Tātad par pret pieņemts. Līdz ar to pārējām pie 413. 413. Kas par? Pret. Noraidīts. 400. Par. Pret. Noraidīts. 415. Par. Pret. Pieņemts. Kultūra 3.1 kā papildinājums, kas par pret pieņemts. Kultūra 3.2 par pret pieņemts. 42.1 atkrīt. 42.2 par pret pārbaudam elektroniski 422. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru 18 pret 17. Kultūra 23 par pret noraidīts. Kultūra 29 par pret pieņemts. Kultūra 35 par pret pieņemts. Jurija 25 par pret pieņemts. 425 par pret pret noraidīts. 285. un 362. par pret pieņemts. 366 par 366. Ā, tas ir tas pats. Tas atkrīt tā tad citā tālāk. Pirmais pieņemts, otrais līdz 18. kas par, pret, pieņemts, trešais atsaukts, ceturtais, kas par, pret, pieņemts, sestais, 12, 17, kas par, pret, pieņemts, septītais, 13, kas par, pret, pieņemts, devītais par, pret, pieņemts, desmitais par, pret, pieņemts, vienpadsmitais par, pret, pret pieņemts, 15. 16. par pret pieņemts, apsvērum tālāk, 19. par pret pieņemts, 20. par pret pieņemts, kompromiss 6 par pret pieņemts, 86. par pret pieņemts, kompromiss 1 par pret pieņemts, kompromiss 2 par pret pret pieņemts, 45. par pret noraidīts, 46. par pret pieņemts, 48. par pret. To jūs atsaucat 48. 48. ir atsaukts, pietiekami skundze atsauc to. Kompromiss 3 par pret pieņemts. 62. par pret pieņemts. Kompromiss 4 par pret pieņemts. 71. par pret noraidīts. 70, 72. Grozījums 72. Kas par? Pret. Pieņemts. Kompromiss 5 par pret pret pieņemts. 78. par. Balsojam par 108. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 21 pret 14. 79. par pret noraidīts. 80. par šo jāpārbauda elektroniski. Man likās, ka pieņemts bet vēlos pārbaudīt. Beidzam balsot. Noraidīts 17 pret 17. 82. par pret pieņemts. Kompromiss 6a par pret pār vēlreiz lūdzu skaidri. Pret pieņemts. Līdz ar to balsojam šobrīd par ziņojumu kopumā par visu šo dokumentu. Lūdzu visiem nobalsot elektroniski. Tri, 34 šī šobrīd nobalsojuši. 36 kartiņas ir reģistrēts un vai visi ir nobalsojuši? Labi, tad beidzam balsot. Pieņemts 32 par, 3 pret. Apsveicam Ešliju un Foksu un paldies visiem ēnu referentiem. Vēlēties kaut ko izteikties? Nē. Thank you very much indeed. Uh, we now... Lielas paldies. Un tagad pāriesim pie atzinums par sieviešu uh, izpildirektoru, uh, par izpildirektoru par sievietēm bez izpildirektora funkcijām biržā kotētos uzņēmumos. Tātad kompromisa grozījums 5. Kas par? Pret. Pieņems. Kompromisa grozījums 6. Par, pret. Pieņems. 15. grozījums par, pret. Noraidīts. 51. grozījums Mandas kungi iesniegtais par, kas par, pret. Pieņemts. 52. līdz 54. grozījums pieņemts, 55. par, pret, noraidīts. 6. un 56. grozījums par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. 6. un 56. grozījums. Uh, right, the vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums par. Jūs nevarat. Hedz kundze nevar dzirdēt? Hedz kundze. So it will, can you wait, so it... Sadvanies, vai jūs varat nedaudz pagaidīt? Vai jūs varētu nedaudz pagaidīt, lai cilvēki pieklust, jo šis ir ārkārtīgi svarīgs balsojums cilvēkiem un klusiem un jāpievērš uzmanība? Es jau nu pat vēlējos cilvēkiem, kuri devās prom, darīt to klusi un nepļāpāt pa ceļam ārā. Tas parāda, cik cilvēki bija interesēti Kvoks kungu ziņojumā. Labi, tagad esam pie septītā grozījuma, ko iesniegus par Vānavas kundze referenti. Par Domāju, ka pārbaudīsim elektroniski septīto grozījumu. Uh, you... Beidzam balsot. Būtu labi, ja jūs balsot nedaudz ātrāk. Pieņemts. 22 pār 10 pret. 57. grozījums. Mēders kungs par pret. Noraidīts. 58. grozījums no Hedz kundzes. Kas par? Pret. Pieņemts. Astotais grozījums par Vānavas kundzi, kas par pret pieņemts. 59. grozījums no Hedas kundzes, kas par pret pieņemts. 9. un 60. grozījums, kas par pret pieņemts. 63. grozījums, kas par Atvainojiet, 61. grozījums, es pārlecu vienam pāri. 61. grozījums, kas par Pārbaudīsim elektroniski. 61. grozījums. Beidzam balsot. Norēdīts. 62. grozījums par. Kas par? Pārbaudīsim elektroniski. Notiek interesants balsu kombinācijas. 62. grozījums. Lūdzu, balsojiet ātrāk, ja varat. Beidzam balsot. Pieņemts 20 balsis par 10 pret. 63. grozījums atkarīt. 64. grozījums no Hedas kundas, kas par pret noraidīts. 65. no Mandars kunga, kas par pret arī noraidīts. 68. grozījums no Hedas kundas, kas par pārbaudīsim elektroniski par 68. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk desmitais grozījums, kas par, pret, noraidīts. Kompromisa grozījums viens par, pret, pieņemts. Tad ir 11. dalīts balsojums, ir pirmā daļa bez vārdiem, iekļaut ar Eiropas centrālo banku, kas par, pret, pieņemts. Un otrā daļa, kas par, pret Kas par? Pārbaudīsim šo elektroniski. Jo vairāk cilvēki ir devušies prom. 34 cilvēki balso kopā. Balsojums pieņems ar viens. Ba... Grozījums pieņems viens balss pār to. 13 grozījums. Kas par? Kas par? Kas pret? Atkal pārbaudīsim elektroniski. 13. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 15. grozījums par. Pret. Arī pieņemts. Otrais grozījums no Parvānovas kundzes, kas par. Pret. Pieņemts. 16. grozījums par. Pret. Pieņemts. Kompromisa grozījums divi dalīts balsojums. Pirmajā daļā bez vārdiem Centrāla banka par, pret, pieņems, un otrā daļa par, pret, pieņems. Tāds pats vairākums. Trešais kompromis grozījums, kas par, pret, pieņemts. 20. grozījums par, pret, pieņemts. 21. grozījums par, pret, pieņemts. 4. grozījums no referents par. Pārbaudīsim to elektroniski. 4. grozījums, ko iesniegusi referenta. Tikai 31 balsotāji. 33 cilvēki nobalsoši. Beidzam balsot grozījums noraidīts 15 pār 18 pret. 22. grozījums Nolagrīpas kundzes par, pret, pieņemts. 5. Groz, grozījums par, pret, pieņemts. 24. grozījums no Mandars kunga par, pret, noraidīts. 23. grozījums par, pret, pieņemts. 25. grozījums par, pret, noraidīts. 26. grozījums par, pret. Pārbaudīsim. 26. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts 17 pār, 15 pret, 27. grozījums par, pret, noraidīts. Mums ir 28. grozījums ar mutisko grozījumu, kas te ir parādīts. To iesniegus Hedz kundze, kas par, pret, pieņemts. 29. ar mutisko grozījumu par. Šis būs jāpārbauda elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 17 pār 16 pret. Kompromiss grozījums 4. Atvainojos 30. grozījums, ko iesniegus Heidz kundze. Par? Pret? Vai liberāļi balso? Mēs nezinām. Vai varam pārbaudīt elektroniski? Liberāļi šeit nebalsoja. 30. grozījums lūdzu balsojam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts 18 par, 14 pret, libertā, liberāļi beidzot balsot par. Kompromis grozījums 4 par, pret, pieņemts. Tagad pāriesim pie 34. grozījuma par, pret, noraidīts, 35. par, pret, noraidīts, 36. par, pret, noraidīts, 37. par, pret, pieņemts, 38. par, pret, noraidīts, 39. par, pret, noraidīts, 40. par, pret, noraidīts, 41. par, pret, noraidīts, 42. par, pret, noraidīts, 43. pārbaudīsim 42. Balso tikai 32 cilvēki. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, ka lūdzām pārbaudīt. 18 pār, 14 pret. 43. grozījums par, pret, pieņemts. 44. grozījums par, pret, noraidīts. Un tagad sā, balsosim par visu atzinumu projektu kopumā. Sākam balsot. Uh, the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems 27 balsis par, 3 pret, 3 atturās. Paldies par Vānos kundzei. Tagad mums ir divi īsi balsojumi. Es aicinātu visus palikt tāpā, mums ir nepieciešams nodrošināt nepieciešamos vairākumus. Uh, mums ir rekomendācijas projekts otrajam lasījumam par Kreutzmanu kunga priekšlikumu par muitas noteikumu īstenošanu attiecībā uz intelektuālu īpašumu tiesībām, vai vēltējams ko teikt, tas šis ir konsultētājs teksts. Vai mēs varam uh, elektroniski par to balsot? Par tekstu. Uh, the vote is Ah, more people. Okay. The vote is closed. Beidzam balsot. 27 balss par viena pret, liels paldies. Un tad ir kļūdu labojums par rotaļlietu direktīvu, tas tika izplatīts. Like that, I mean, so, the corrigendum on the toys report. Kļūdu labojums par rotaļlietu ziņojumu to pieprasīja eh, pēc apspriešanās ar referentiem. Balsojam par kļūdu labojumu par rotaļlietu ziņojumu. Sākam balsot. Balsojam, balsojam. Šīs ir tehniskas izmaiņas rotaļlietu direktīvā. Beidzam balsot. Pieņemts 30 balsis par, neviena pret. Liels jums visiem paldies! Tagad varam pāriet īstenībā pat nedaudz ātrāk, kā plānots, varam pāriet pie ziņojuma. Uh, Mans ierosinājums ieturēt 5 minūšu pārtraukumu, un tad visi, kuriem jādodas prom, var doties, un tad atsāksim darbu pie vienotiem Eiropas tirzniecības noteikumiem. Mums abi referenti ir šeit. Foks kungs arī ir šeit.

Right. Thank you very much. Everybody was present. Lielas paldies. Visiem bija atpakaļ. Nākamreiz mēģināsim balsot ātrāk. Mums bija tik labs pārtraukums, un tagad aicinu visus iesaistīties ļoti svarīgā diskusijā par vienotiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Mums ir divi ļoti smagi strādājuši, strādājuši referenti. Mums ir arī ēnu referenti Kreutzmana kungs, Rūlers kundze un Ešlijs Faks cits ēna referents neredzu. Kā vienmēr esmu priecīgs sveikt uh, Steinmēra kungu, kurš ir regulārs viesis mūsu komitejā. Un es teicu, ka arī mēs viņam piešķirsim nedaudz laika, lai atbildētu un komentētu, izteikt komentārus par grozījumiem. Es nezinu, kurš vēlas izteikties pirmais, kurš no referen referentiem Mairkungs, Gepardskūns, dod vārdu Mairkungam. Tātad vārds jums, Hans Pēter, lai iepazīstinātu ar grozījumiem un tad Gepārds kundz. Tad ēnu referentu un vispārēj, kur vēlas izteikt ko. Hans Pēter. Dankeschön. Jā, paldies. Paldies, ka devāt man pirmajam vārdu. Evelīna, mēs tad mainīsimies. Jā, nu mums tad ir pirmā apspriešana par grozījumiem, vienotiem Eiropas tirzniecības noteikumiem. Es vēlos jums atgādināt, ka principā mēs jau labu laiku nodarbojamies ar šo jautājumu dažādās komitejās, un plenāra sēdē jau vienreiz tika balsots par pamatprincipā atbildot uz jautājumu, kādā veidā šādi tirzniecības noteikumi būtu no komisijas puses prezentējami. Tobrīd parlaments ar lielu vairākumu nobalsoja par tādu fakultatīvu vai izvēles tirdzniecības noteikumiem. Nu, tagad ir vesela virkne ar grozījumiem mums iesniegti. Paldies visiem, kas papūlējās un sagatavoja šo lielo skaitu ar grozījumu priekšlikumiem komisijas dokumentam. Šeit pamatā ir divas atšķirīgas nostājas, kuras tad e, izvēlējušies referenti ir, mēs īsti e, nevaram kompromisus panākt kopumā principiāli. Atsevišķus jautājumus mēs kompromisu pat varētu panākt, bet principiāli mums ir divas atšķirīgas nostājas. Tātad kopsavilkumā problēma ir šāda. Evelīna un daži citi vēlas tā vietā, lai šis būtu tāds fakultatīvs instruments, uh, Tā vietā tiktu paplašināt patērētāju tiesību aizsardzības eh, direktīvu un tātad 99. gada direktīvu attiecībā uz garantijām par iegādātajām precēm, kā arī attiecībā uz šo direktīvu tad izveidot pamatu, ietvaru tad attiecīgā uz 2009. gada direktīvu. Līdz ar to tiek aicināts pārskatīt arī dzīves ciklu, produktu dzīves ciklu direktīvu. Un tad mēs varētu kopā ar pie šīs Eiropas tirdzniecības noteikumiem eh, strādājot, tad izmantot šo iespēju tā vietā, lai izmantotu fakultatīvu instrumentu, veikt grozījumus citās, citos tiesību aktos. Nu, manuprāt, juridiski tas nav iespējams, jo mums nav iniciatīvas tiesības, mums nav izpildvaru šai gadījumā, tā ir komisijai. Līdz ar to šādu formu varētu, šādu formu varētu būt uh, attiecībā uz mūsu pašu ierosinājumu, nevis uz mūsu reakciju uz komisijas priekšlikumu. Šeit ir drīzāk jautājums, vai mēs vēlamies šādu fakultatīvu instrumentu vai nē. Es gribu, Evelīna negrib, nu, tad viņai konsekventi būtu jāsaka nē, nevis šīs direktīvas ietvaros mēģināt prasīt eh, šādu saliktu likumdošanas aktu ar vienu likumu, eh, cenšoties grozīt daudzus citus likumus. Par to es labprāt arī eh, dzirdētu kolēģu viedokļus, it īpaši no tiem, kas ir iesnieguši dažādas grozījumus. Kas attiecas uz grozījumu priekšlikumu saturu? tad uzskatu, ka arī ārpus EPP no daudziem citiem kolēģiem nāk daudz atbalstāmi, konstruktīvi priekšlikumi, it īpaši Vito Repo, Eigenholzer, Mandes, Jurgen Kreutzmann, Franz Obermeier un citu kolēģu grozījumi, kas iedarās šai sistēmā. Tos es labprāt pieņemu, ņemu vērā, kur tas iespējams. Mēs varam panākt arī kompromisus šur un tur. Uh, Tas viss ir iespējams. Jautājums, ko mēs varam iesākt ar šādu pilnīgi atšķirīgu pieeju? Nu, mums, acīm redzot, vajadzēs vēl tikties un pārunāt to referentu vidū. Nu, esmu jau to teicis un man jāatkārtojas, ka parlaments principā ir fakultatīvo pieeja izvēlējies. Vācijā, piemēram, ir, tas arī mazliet sarežģīti ir. Bundestāgs noraida fakultatīvu iespēju. Bundesrāts ņemot vērā potenciāli jaunu lēmumu, kur Evelīnas pārstāvētā frakcija dominē, viņi savukārt pozitīvi. Jā, jā, jā, Bundesrāts atzinīgi izteicies par fakultatīvu instrumentu. Jā, viņi ir kritizējuši, jā, bet tomēr kopumā atbalsta. Tātad šīs divas pieejas nav samierināmas, tās ir tādas neapvienojams lietas, nu redzēsim, ka, pie kā mēs gal galā nonāksim. Paldies! Jā, nu, galu galā kaut ko būs jāmēģina apvienot, un katrā ziņā jūs uh, skaidri paudāt savu nostāju. Eh, Vācijas nostāja arī skaidra. Evelīna, lūdzu. Jā, paldies, priekšsarētāji. Lai nerastos maldīgs iespējas, kas te tika pausts, Bundesrāta lēmums tika pieņemts tad, kad sociāldemokrātiem vēl nebija vairākums Bundesrātā, līdz ar to nevajadzētu uh, paust šādu viedokli, jo SPD ir cits viedoklis. Un visas politiskās grupas, visas frakcijas Bundestagā ir izteikušās pret fakultatīvo sistēmu. Un tam būtu jābūt arī kā norādēji valdībai, jo viņi lem par visu valsts politiku. Otra Otrs maldīgais priekšstats, ko es vēlētos kliedēt, Volesa ziņojums, eh, par kuru vienmēr tiek eh, apgalvots, ka ar to jau parlaments ir izvēlējies eh, fakultatīvo sistēmu. Es tad vēlētos aicināt jūs palasīt rūpīgāk šo ziņojumu. Jā, tur ir rakstīts, ka tas ir atzīstams modelis, bet tāpat laikā Eiropas komisijas tiek aicināta ietekmes novērtējumā izvērtēt, kādas būtu sekas, bet arī citus iespējamos modeļus pārbaudīt. Un mūsu parlamenta dienesti, Eiropas komisijas ietekmes novērtējumi ir rūpīgi izlasījuši, pārbaudījuši metodikus, ko tas balstās, bet tur ir vairākas lietas, kas ir problemātiskas, piemēram, Secinājumi ir izvirzīti uz nevienmēr labi argumentētiem pamatiem, un tas rada zinām problēmu. Un arī komisijas pārstāvi ir teikuši, liela daļa no komisijas ietekmes novērtējuma eh, varbūt tādiem trūkumiem ir tas, ka tas galvenokārt koncentrējās uz fakultatīvās pieejas izvērtēšanu, nevis uz to, lai vienlīdzīgi izvērtētu visas alternatīvas. Un es domāju, ka šajā kopsakarībā to nevajadzētu aizmirst. Jo tiešām ir svarīgi tas, ka pieņemot likumdošanas aktus, mēs tiešām balstītos uz labi argumentētu pamatu. Tu tiešām stabilu pamatu Un šim pamatam, protams, jābūt stabilam. Tad par grozījumiem. Esmu atradusi šeit veselu virkni ļoti noderīgu grozījumu priekšlikumu un pretēji Hans Pēteram es visus grozījumus uh, nopietni un ne, neiekritīšu šajās lamatās, lai kaut ko uzreiz noraidītu vai, vai ne, neuztvert nopietni. Es katru rūpīgi pārbaudīšu. Roberts Rošfors savos grozījumos ir pievērsies kaut kam tādam, kas arī ir ļoti svarīgs. Respektīvi arī lietoto preču tirgus. Un to mēs līdz šim patēriņa tiesībās vai patērētāja tiesībās drīzāk eh, neesam īpaši apsprieduši. Un to vajadzētu ļoti rūpīgi pārbaudīt. Tāpat vajadzētu arī rūpīgi pārbaudīt to, ko Mitro Repo un Vaidu Holcers ir ierosinājuši. Tad attiecībā uz fakultatīvo sistēmu viņi teikuši man, lai es sagatavoju savus grozījumus, tā kā mums tur ir vairāk punkti, jums nevajadzētu domāt, ka uh, jau Weinholzers vai Nitro Repo atbalsta fakultatīvo sistēmu. Nē, tā nav. Viņi vienkārši papildus maniem grozījumiem ierosina citas lietas, jo pamatā viņi piekrīt maniem grozījumiem, līdz ar to viņi tos neatkārto vēlreiz. Nu, vienkārši, lai būtu pilnīga skaidrība. Un uh, nerastos kādas pasakas. Tautā nevajadzētu uztvert. Tad, nu, attiecībā uz to, ko tu tikko sacīji, Hans Pēter. Jā, nu ir virkne grozījumu, kurus es absolūti nevaru atbalstīt. T tie ir Maiera, Kreutzmana, Korīna Langena, kuri, protams, izvēlas atbalstīt fakultatīvo sistēmu un Kreutzmana kungu. Kreutzmann kunga grozījums, kas principā ved uz patērētāju tiesību aizsardzības līmeņu mazināšanu. Nevis salīdzinājumā ar komisijas priekšlikumu, bet pat ar faktisko šu, šī brīža dalību valstīs esošo patērētāju tiesību līmeni. Pat eh, salīdzinājumā ar 2011. Eh, gada patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu līdz ar to Kreutzmann kungs, man jums ir jāsaka skaidrs nē jūsu priekšlikumiem. Mazāka patērētāja aizsardzība. Nu, dalību valstīs tas nav pieņemam īs un skaidri. Paskaroties precīzāk, Foksa kunga priekšlikumus grozījumiem es eh, varu pieņemt, tie saskan ar manu viedokli Tad vēl pozitīvi es skatos uz tādām lietām. Nu jā, es savā priekšlikumā runāju par minimālo harmonizēšanu. Tātad minimālo obligāto. Tātad tas gluži nenozīmē minimālu harmonizēšanu, bet gan mazāko obligāto harmonizēšanas līmeni un es vēlētos pēc iespējas vairāk tur iekļaut. Rošforkungs. Viņš ir izvēlējies tādu pieeju, kas vērts uz maksimālu harmonizēšanu. Nu, es būtu gatava piekrist, jo, ja izdotos atsevišķās jomās tik tiešām panākt tādu tālajošu kopēju tiesību līmeni, tad es to uztveru kā kaut ko ļoti pozitīvu. Un tas tad nozīmētu gal galā visdrīzāk uh, to ceļu, kā mēs ar Švābu kungu patērētāju tiesību aizsardzības direktīvā darījām, tādu sajaukums, kur ir maksimāla harmonizēšana iespējama, to izvēlamies, kur tas nav iespējams, jo dalība valsts nepiekrīt, nu tad tajās jomās mēs prasam minimālo obligāto, jau mazāk obligāto līmeni. Nu, noslēgumā man vēl ir viens lūgums, jo redzu, ka arī padomi ir šeit klāt. Un Lēns kungs vakar ehm, vakar izteicās Jurija komitejā uzklausot manu, manas sacīto, ka padome pa šo laiku ir izlēmusi atbalstīt šo fakultatīvo sistēmu un Lietuvas prezidentūra to liks kā vienu no prioritātēm. Nu, tad es aicinātu īrijas prezidentūru nos, painformēt, kāda ir faktiskā lieta būtība, jo apmeklējot Lietuvu, es domāju, Malkoms atcerās, mēs runājamies ar, arī ar ministru, un ministrs toreiz teica, tā mums nav prioritāte. Uh, Mums tas īpaši neinteresē virzīt šo lietu uz priekšu. Līdz ar to es tagad esmu uzklausījis divus pretrunīgus apgalvojumus, un tā kā īrijas prezidentūras pārstāvis šeit ir, būtu loģiski painformēt, kāda tad ir faktiskā lieta būtība. Uh, tad vēl viena lieta. Tā tad ir viena lieta, kas man rada tad problēma. Jurija komiteja un Hans Pēters un arī citi ir to aktualizējuši. Respektīvi, censties nodalīt procesus, kas ir pārobežu un tie, to, tiem produktiem, kas nav pārobežu. Un tad ar 13. pāntu uh, arī dotu dalību valstīm iespēju izšķirties par tām jomām, kur mēs Eiropas līmenī neparedzam fakultatīvo sistēmu. Izmantot šādu fakultatīvo sistēmu iekšējam tirgum. Manuprāt, ar to mēs galu galā nonāksim pēc pie pilnīga haosa, ka cilvēki iedzīvotāji un arī uzņēmēji nevarēs vispār orientēties šajā sistēmā. Direkt marketing pārstāvis no Francijas, ar kuras tikos pirmdien, sacīja man, Gebhards kundze, mums šis modelis eh, fakultatīvo sistēma ir ļoti sarežģīts, jo mēs esam pārbaudījuši to, ka šobrīd jaunie patērētāji ienāk tirgu, viņi iet veikalā, bet nepērk tur. Viņi iepazīstās ar preci un pērk internetā, vai arī otrādi iepazīstās internetā un pērk veikalā. Bet eh, šie jaunieši jau viņi strādā interaktīvi. Viņi ir veikalā un izmanto savu mobīlo telefonu un pasūta internetā. Un tad veikalā saskarās ar to, ka, jā, nu, veikalā jābalstās it kā un pirkums jāveic saskaņā ar Francijas likumdošanu, bet internetā tur man pie, kaut kas tiek piedāvāt, piemēram, lētāk, bet ar fakultatīvu Eiropas tiesību pamatu. Ko tas vispār nozīmē? Un tad ir absolūts apjukums. Līdz ar to vēršoties tieši priekš šiem, pie šiem jauniešiem šodien, kas ir tik savienoti, izmanto visas iespējas un tad pēkšņi viņam piedāvāt tādu haosu un apjukumu, vai tiešām tas ir pamatoti. Mums vajadzētu rūpīgi padomāt par šo fakultatīvo sistēmu, ka tur vairāk varētu rasties darbs juristiem nekā tā juridiskā skaidrība, kas mums būtu nepieciešama. Domāju, ka varēsim pie tā vēl atgriezties, došu iespēja referentiem vēl izteikties vēlāk. Jā, pavisam īsi es gribēju vēl pateikt, ka jā, tik tiešām tā notiek. Cilvēki iet veikalā, salīdzina cenas, un internetā bieži vien tas ir lētāk, jo nav, nav noliktavs nepieciešams uh, nu, krājuma veidošana. Vai piedāvājums nāk no Lietuvas, Anglijas, Francijas vai Spānijas, nu, bet tad viņiem ir vēl grūtāk, jo tad tā izvēle Viņi, viņiem tad ir eh, ne tikai viena sistēma, bet eh, neviens tirgotājs jau netirgo pēc universāliem noteikumiem, bet gan pēc savas valsts. Jā, bet mums nevajadzētu aizmirst, ka mums ir vienots regulējums, kur patērētāja tiesība eh, tiek aizsargāts, un tas vienalga ir labāk nek, salīdzinot ar šo fakultatīvo sistēmu. All right. Um, these, these are the sort of issues. Tie ir tādi jautājumi, par kuriem bija paredzēts jau runāt arī iepriekš, bet tie visu laiku vēl atgriežas. Mēs esam runājuši par ietekmes izvērtējumu arī iepriekš. Esam pavirzījušies jau uz priekšu un ir jāuzklaus arī citi ēnu referenti. Pirmais Kreutzmana kungs un pēc tam Foks kungs. Jā, nu te Gebhards kundze, ko mēs īsti gribam? Panākt progresu iekšējā tirgu vai negribat neko? Tas tad ir tas jautājums. Atgriežamies pie tēmata par patērētāju tiesībām. Mēs jau tikko noklausījāmies diskusiju ar Maierkungu un arī Švāba kungs vēlējās patērētāju tiesības stiprināt, bet tā kā mums ir atšķirīgas kultūras, un pie kā tad mēs esam nonākuši. Protams, ka var izveidot tādas patērētāju tiesības, tāds vispārējs tirdzniecības noteikumu ar patērētāju tiesībām augstām. Nu, neviens uzņēmums jau nav spiests to darīt. Protams, ka mēs varam mazināt risku un pateikt, man, vai man ir lielāks tirgus pieejams, vai šāda lielāka tirgus interesēs jāievēro ja augstāk patērētāji tiesības, vai arī eh, tur ir zināms riska līmenis augstāks. Un tad uzņēmums Vācijā un Francijā, kuram jau ir liels tirgus, un tad tāds uh, Luksemburgas, uh, Igaunijas, uh, Lietuvas tirgus viņus varētu neinteresēt, jo tie ir maziņi. Līdz ar to fakultatīvās tiesības līdz šim protams, ar patērētāju tiesību aizsardzību. Ar to Maiers jau sacīja to. Tirgojot vienā tirgu, viņi pakļaut vienām tiesību normām, un tad abi izlem, vai viņi to vēlās. Es piekrītu Maierkungam, es nezinu, vai no tā var izveidot eh, tādu atsevišķu tiesību aktu, ja Jā, komisija ir e, to ierosinājusi, tur man zināms bažas ir. Kas attiec uz patērētāju tiesību aizsardzību, tad mēs nevēlamies iet atpakaļ pie uh, direktīvas uh, ietekmes mazināšanas, bet šādu paaugstinātu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni ir nepieciešams tomēr nedaudz samazināt, lai tas būtu praktiski īstenojams, jo nav nekādas jēgas ne mums, ne patērētājiem kopumā, ja mēs izstrādājam tādu likumdošanas aktu, ko uzņēmumi neizmantos. Skaists likumdošanas akts, bet cilvēki mazajās dalību valstīs, kas vēlas piekļuvi lielajiem tirgiem, un tur jau labi viņam teica, tad Tātad, ja viņi fiziskā veidā nevarēs tirgot, viņi tirgos internetā. Nu, tad tas jau šobrīd vērojams arī Vācijā ir. Tik, es arī tā daru, ieeju veikalā, paskatos to visu, un pēc tam eju internetā un, un skatos, vai nevar dabūt ko izdevīgāk. Bet arī es esmu saskāries, ka internetā televizors ir pa 100 eiro lētāks, bet es nepirku internetā, jo man ir tirgotājs uz vietas pieejams, un ja man ir problēmas, eh, tad es varu pie viņa uzreiz vērsties. Un, protams, tas atkarīgs ir no preces. Skaidrs, ka nu, televizora gadījumā, faks eh, aparāta gadījumā situācija ir atšķirīga. Ir produkti, kur, eh, kur jums nav nepieciešama tehniskā palīdzība, tur jūs varat, protams, pirkt internetā lētāk. Ja tas ir uzreiz izmantojama prece un tur nav nepieciešams priekšzināšanas kaut kāds. Nu, vienkārši tas tā kā pamatojums, kāds e, man bija ar saviem grozījumiem, ne jau kaitēt patērētājiem, bet tie, kas vēlas šo fakultatīvo sistēmu, kas, lai tā būtu tāda, kuru faktiski arī var izmantot. Un tur man jāsaka godīgi, mēs zinām, kāda ir situācija Vācijā, kur uh, rūpniecība ir pret to. Un uzņēmēji un uzņēmumi nevēlēsies izmantot šos noteikumus uh, tirsniecībā. Jā, bet Gebhards kundze, tur jau ir tā problēma. Jūs esat izveidojuši tādu placebo efekta likumu. Likums ir, neviens viņu piemērot negrib, un tas jau nav mūsu interesēs. Es zinu, ka arī manā po politiskajā grupā Berlīnē daudz ir arī pret uh, šo nostāju, bet, nu, ja, ja ir šāds variants, tad tas, tam ir jābūt tādam, kur cilvēki arī izmanto. Protams, ka mazināt patērētāju tiesību aizsardzību līmeni nav pamatot. Bet, nu, pārspīlēt uh, patērētāju tiesību aizsardzību arī nekam nedod labumu, jo neviens negribēs to izmantot, un tad nebūs nekāda labuma no tā. Mr. Falks. Falks kungs. Well, thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es Kraucmanu kungam vēlētos pateikt, ka es vēlos panākt progresu vienotajā tirgu. Es domāju, ka jūs zināt, kas to vēlos panākt. Bet es nedomāju, ka šis priešlikums mēģina panākt kādu progresu. Tas būtībā ir solis atpakaļ. Uh, Es nezinu, vai tas drīzāk saistīts ar Vivienas Redingas personīgajām ambīcijām, nevis ar patiesiem mēģinājumiem nodrošināt patērēta aizsardzību. Kā jau zināt, esmu pilnībā pret šo priekšlikumu un esmu skeptiski noskaņots par jebkādiem labumiem, ko tas varētu nest patērētājiem, uzņēmējiem vai dalību valstīm. Un tāpat kā referentes pārliecināt, ka ieinteresētās puses visos līmeņos ir pret šo priekšlikumu. Kādēļ mēs šķiežam laiku ar šo priekšlikumu, ka mums vajadzētu cīnīties pret patiesām barjerām pārobežu uh, tirzniecībai, piemēram, atšķirīgiem reklāmas noteikumiem vai sarežģījumiem nodokļu sistēmās. Manuprāt, šī institīva tikai radīs neskaidrību jaunā instrumenta interpretācijā un tā saistība ar esošajiem tiesību aktiem, kas radīs papildu izmaksas uzņēmējiem un patērētājiem. Un man ir jautājums komisijai. Kādēļ mēs vēl joprojām turpinam apsvērt šo priekšlikumu? Uh, kad jūs uh, jau uh, paši to izvērtējāt, iesniedzot savu ietekmes izvērtējumu. Man ir jāpaliek pragmatiskam un jāizsakās par šo priekšlikumu mūsu galdā, un es mēģināju būt pragmatisks ar saviem piedāvātajiem grozījumiem. Lai gan es uzskatu, ka tā ir uh, radikāla pieeja, bet atbalstu Kephards Hundzes uh, mēģinājums grozīt šo direktīvu. Uh, man es nedaudz nobežījies par informācijas trūkumu par potenciālajām sakām šādām izmaiņām, un komisijai vajadzētu veikt ietekmes izvērtējumu. Tātad kāds būtu saka šam izvērtējumam, ja priekšlikums kļūtu par direktīvu. Baidos, ka tā tas nenotiks, jo komisija ir uzņēmusi savu kursu un neatkarīgi no pierādījumiem šī kursa, tā kursa turpinās. Uh, viens no jautājumiem, kas jārisina, lai atgrieztu priekšlikuma līdzsvaru atkal par labu patērētājiem. Esmu ierosinā, ie, ie, ierosinājis vairākus grozījumus par eh, standartiem un nosacījumiem. Es baidos, ka eh, šeit piedāvātājs varētu radīt būtisku apdraudējumu apvienotās karalistes patērētājiem, tātad a, um, iesniegt savas sūdzības. Un saskaņā ar šo a, uh, priekšlikumu patērētāji zaudību savas tiesības uz tiesiskiem aizsardzības līdzekļiem un zaudēs jau šo aizsardzības a, uh, tātad ātro atgriešanu. Tātad rodās neskaidrība uh, sasaistē ar apvienotās karalistes iekšējiem noteikumiem. Esmu iesniedzis uh, grozījums Gephardas kundzei par uh, modeļu līgumiem, par apstrīdēšanu, jo uh, šeit es runāju par uh, duālu mērķu līgumiem, kuriem vajadzētu mēģināt uh, panākt zināma līmeņa uh, harmonizāciju. Gan uzņēmējiem, gan patērētājiem būtu labums no šiem uh, Uh, tiesību aktiem. Es ceru, ka kolēģi varēs atbil, atbalstīt manus, patērēt, pa, manus iesniegtus grozījumus, kas pasargās patērētājus, piedāvās lielāku harmonizāciju. Tā būs pareizā pieeja, lai stiprinātu patērētāju uh, uzticību vienotajam tirgum un tajā pašā laikā radīs vienotus spēles noteikumus uzņēmējiem, kuri darbojas uh, pārobežu kontekstā. Un vēlos noteikti padomē, ka nav nekādas vienprātības par šo priekšlikumu. Tas ir ļoti pretrunīgs un kaitniecisks. Paldies. Priekšsēdētājs, paldies. Liels paldies visiem. Es uh, apsolīju laiku sniegt atbildi, bet nevar būt pārāk dāsns, ja mums vēl joprojām darba kārtībā ir jautājums par tabakas produktiem, un arī mums ir ļoti daudz grozījumu. Ja īrijas prezidentūra vēlas atbildēt, viņi to var darīt. Es pārliecinātu, ka viņi ļoti uzmanīgi uzklausīja kolēģi teikto. Bet Maira kungs varētu mums pastāstīt, ko viņš domā par līdz šim iesniegtajiem grozījumiem un varbūt izteikt vēl kādus cits komentārus. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, teikšu pāris vārdus par uh, aspektu, kas parādījās vairāku deputātu teiktajā par ietekmes izvērtējumu, un tad pateikšu dažus vārdus par pašu instrumentu dabu, par harmonizāciju, kāda, kāda būs šī harmonizācija, un tad es pilnīgi noteikti gribētu uh, izteikt uh, komentāru par šo praktisko piemēru, ko piedāvāja Gebhārds kundze, un tad es varētu pastāstīt, kā šis uh, piemērs darbojas praksē, bet pavisam īsi. Pirmkārt, par ietekmes izvērtējumu. atbildu Fokskungam. Mēs nepavisam neat... nepiekrītam tam, ka mūsu ietekmes izvērtējums ir kļūdains. Mēs pilnīgi to noraidām. Mēs uzskatām, tas ir ļoti labs ietekmes izvērtējums. Uh, Kāpēc kundze teica, ka. Pānu. Nu, Viņa sacīja, ka uh, secinājumi ir uh, balstīti uz neargumentētiem vai slikti argumentētiem pamatiem. Es jau esmu to iepriekš teicis, visus kvantitīvos datus, kas mums bija, mēs izmantojam tur, kur nebija kvantitīvi dati, mēs balstījāmies uz kvalitatīviem datiem. Tas arī tika atzīts. Un to atzina arī jūsu pašu iestādes dienesti, kur mēs balstījāmies uz kvalitatīviem daktiem, mēs to atklāti arī sacījām, un pamatojam arī, kādā veidā tas tika aprēķināts, kur pie transakciju izmaksām nav konkrētas definīcijas, uz kuru balstīt savus aprēķins, nu, tas jau arī ir atzīts arī parlamenta iestādēs dienestu. Bet svarīgākais ir šie citi modeļi, kas arī tik pieminēts. Tātad par minimālo harmonizēšanu un pilnu harmonizēšanu. Vispirms mums e, jāsacina, ka divas problēmas ir minimālā harmonizēšanai. Tas nesasniedz mērķi mazināt atšķirības ar dalību valstīm. Pēc minimālās harmonizēšanas tie joprojām paliks, respektīvi šis atšķirības. Gan minimālā harmonizēšana, gan pilnīga harmonizēšana saskarās ar problēmu tādu, ka tie uzņēmumi, kas nemaz nevēlas eksportēt, kas vēlas tikai nacionālā līmenī strādāt, 209 miljārdu eiro kopējām eh, izmaksām saskarās, lai tikai iepazītos ar šo sistēmu. Un te ir eh, līdz pat 108 miljārdiem eiro kopējām izmaksām tikai tiem uzņēmumiem, kas izvēlas fakultatīvo instrumentu. Un to viņi darīja tikai tad, ja redz iegūmus no šīs sistēmas. Tagad pie praktiskajiem piemēriem. Man liekas, lielisks piemērs, ko Gebhards kundze ierosināja. Tiešām kāds pērk veikalā, tiešām balsoties uz nacionālu likumdošanu, ja viņam līdzi ir iPads, eh, paskarās internetā. Varbūt kāds uh, tirgotājs no citas dalībvalsts piedāvā lētāk. Jā, tik tiešām ir lētāk Tad parasts patērētājs, to mēs arī zinām. Galvenais kritērijs, eh, kāpēc izvēlas tiešsaistē pirkt, eh, ir labā cena un uzticēšanās zīmolam. Patērētājs bieži vien pat nezina, ka pārobežu darījumos ir atšķirīgs darījumu eh, noteikumu, atsevišķi likumdošana un noteikumos pat, ja tas rakstīts, tad patērētājs bieži vien šos noteikumus pat nesaprot. Uh, Pamatā viņš vadās pēc zīmola un pēc cenas. Tātad pamatā viņš tad var, balstoties uz Eiropas vienotajiem tirdzniecības noteikumiem, iegādāties lētāku pro produktu, un viņam nav nenokā jābaidās, jo patērētāja tiesība aizsardzības līmenis ir augstāks vai tāds pats, kā tas līmenis, kas saskaņā ar ES likumdošanu un dalību valsts tiesību aktiem Um, ir spēkā, tad, tad ir lielākā izvēle, zemāka cena, un viņam nav no juridiskā viedokļa ne par ko jāmā, jābaidās. Bet, Kracman kungs jau pieminēja to, patērētājs jau nav spiests pirkt internetā. Viņš var veikalā, kur viņš stāv, saka, jā, es pērku šo produktu, uh, ja viņam šī nacionālās tiesību normas ir svarīgāks nekā cenas, balsoties uz nacionālajām tiesībām, jo es zinu pārdevēju, tādas tiesības viņam netiek atņemts. Tas, ko mēs vēlamies, ir dot patērētājiem izvēles iespējas, kas ar līdzinējo uh, Roma viens sistēmu netiek piedāvāts. Un noslēgumā Pavisam īsi atbildēšu Fokskungam. Es biju ļoti interesēts uzzināt jūsu viedokli par komisiju, par to, ka komisija varētu veikt ietekmes izvērtējumu par minimālajiem standartiem saskaņā ar šo iekšējo rīcības kodekstu starp institūcijām. Tas ir katras institūcijas ziņā pārbaudīt, vai viņi tātad vēlas veikt šādu ietekmes izvērtējumus mūsu ietekmes izvērtējums, kā jau teicu, ir ļoti plašs un visaptrošs, un esam ļoti lepni par to. Paldies priekšsādātājiem! Labi, mums ir jāvirzās priekš no šī jautājuma. Pilnīgi skaidrs, ka vēl būs daudz darba starp referentiem, lai sagatavotu balsošanas sarakstu par divām ļoti atšķirīgām nostājām. Mums jau bija šī ļoti plašā diskusija, bet katrā gadījumā pierādījās, ka komisijai vēl joprojām būs jāpārliecina ļoti daudz cilvēku. Mums būs divas skaidras nostājas, kas uh, parādīsies mūsu izklāstītas grozījumos, un uh, abiem referentiem būs jābalso balsošanas sarakstā. Es domāju, kā mums vajadzētu to ieplānot. Es redzu iespēju uh, pārunāt par kompromisa grozījumiem 17. un 18. jūnijā. Uh, vai jūs eh, spēsiet līdz laikam sagatavoties jūsu ziņā, bet es domāju, ka mēs šo diskusiju par kompromisiem varētu noturēt, un es būtu priecīgs virzīties tālāk uz balsojumu. Tad nākamreiz mums vajadzētu koncentrēties uz balsošanas struktūru un divām skaidrām alternatīvām, kas tas skaidri parādās. Un līdz ar to, ja Gebhārds kundz viedoklis Tad tiek atbalstīts, mēs varam pieprasīt tālākus ietekmes izvērtējumus par to. Mums jau ir bijuši ietekmes izvērtētāji, kur viedokļi atšķirās, bet nu, es uzskatu, ka laiks ietekmes izvērtējumiem jau ir pagājis, jo ir jāpieņem lēmumi. Un tas, ko darīs īrijas vai Lietuvas prezidentūras, tas ir pilnīgi padomas ziņā, kādu prioritāti tam piešķirt. Bet Kephārds kundze un Foks kungs pauda savas nostājas. Un, ja vien kāds no referentiem vēlētos tagad vēl ko izteikt, mans ierosinājums ir noslēgt darbu pie šī jautājuma. Atsāksim diskusiju 17. un 18. datumā par to, kā jūs vēlaties strādāt tālāk ar grozījumiem. Paredzu interesantu un dzīvīgu diskusiju, vai abi referentam piekrīt. Jā, ļoti labi. Lielas paldies komisijas pārstāvjiem, paldies, ka atnācāt. Bija prieks, ka varējām atrast laika jums. Tagad laiks aizpildīt telpu ar tabaku, ne tabakas dūmiem, bet gan ar diskusiju par tabakas produktiem. Tādēļ mans ierosinājums pāriet tieši uzreiz pie diskusijas par tabaku. Uh, so now, um, if, um... Lūdzu, būsim klusi, mums ir uzreiz jāturpina darbs. mums ir jāapsver ļoti daudz grozījumu uh, par tabakas direktīvu 481 grozījums. Tārs kundze no sociāldemokrātiem ir šeit. Kreutzmana kungs, vai es varētu lūgt jūsu uzmanību? Vai jūs strādājat pie šī jautājuma Šmitkunga vārda, vai Šmitkungs ieradīsies? Bīlena kungs nav šeit ieradies, varbūt viņš vēl atgriezīsies, nezinu. Bīlena kungs at Vai viņš būs atpakaļ? Es nezinu, kurš no komisijas atbildēs. Rīskungs vai Rīskungs no komisijas ir ieradies? Kurš ir atbildīgais par tabakas failu no komisijas? Šnit. Š... Sorry, I'm not sure, but you, are, but you can. Snegāls kungs, atvainojiet, nezinu, kā pareizināt jūsu uzvārdu. Snegāls kungs, kurš uh, vada tabakas kontrolas nodaļa, ir ieradies, lai izteikt komentārus par grozījumiem. Es pārliecināts, ka arī padome uzmanīgi klausīsies. Hansliks kundze, kāds ir jūsu viedoklis par 141 grozījumam? Nu, bez tā, ka ir pārāk daudz šo grozījumu. Paldies, dāmas un kungi, dārgie kolēģi! Jā, tā kā nu pat teica priekšsēdētājs, mēs esam saņēmuši 148 grozījumus. Taču 471 grozījumu. Un ir iespējas, kur varētu sasniegt kompromisu, taču ir jomas, kurās tas varētu būt sarežģītāk. Kas attiecas uz trešo pantu, vairums grozījumu ir saistīti ar to, ka jāsvītro delegētie akti būtu. Un mēs piekrītam, ka tās kompetences, kas ir saistītas ar uh, maksimālo um, dabaks daudzumu, uh, ir jāatstāj koplēmuma uh, procedūras uh, ziņā. Piektais pants - grozījumi saistīti ar paziņošanu un ietver arī citus nikotīnu saturošus produktus. Uh, kā arī citu veidu produktus eh, smēķēšanai. Citi grozījumi paredz to, ka nebūtu nepieciešama ziņošana atsevišķās jomās, lai vienkāršotu likumdošanu MVU. Ir grozījumi, kas um, paredz um, citu nikotīnu produktu izslēgšanu, kas nebūtu cigaretes. Um, Tātad pārējiem nevajadzētu, uh, uz pāriem nevajadzētu attiekties uh, paziņošanai, tie ir 175, 76, 77 uh, grozījums. 12. pants. Esam saņēmuši ļoti daudz grozījumu, un šeit mēs runājam par produktu aprakstu. Citu, cita starpā ir grozījumi, kas uh, paredz references uh, atcaucas vietošanu uz uh, cigaretes diametru. Tur ir uh, komisijas priekšlikums, uh, taču es uzskatu, ka nevajadzētu nekādu maldinošu informāciju uz iepakojuma, kas varētu um, norādīt uz to, maldināt par to, ka produkts ir mazāk kaitīgs. Diametrs uh, nemaldina uh, patērētāju. Tas ir uh, informācija, tas atspoguļo informāciju uz iepakojumu. Tajā pašā laikā, ja patērētājs ir labi informēts, tad viņam ir jābūt iespēja izvēlēties. Cita pretējā gadījumā vajadzētu aizliegt lielāka diametra cigaretes un cigārus, taču līdz šim neviens tā nav piedāvājis. Uzskatu, ka informācija uz iepakojuma, kā arī brīdinājumiem ir jābūt ļoti svarīgiem. Kamēr cigaretes var būt ar atšķirīgu diametru, ja tās ietilpst standarta iepakojumā. Jo mēs varam piekrist, cigaretes ir uh, kaitīgas, uh, neatkarīgi no diametra. Mums ir jābūt pietiekam konsekventiem šajā jautājumā. 14. pants. Nelikumīgās tirdzniecības apkarošana. Uzskatu, ka šeit mēs varēsim izstrādāt kompromisu. Visi kompromisi Visi grozījumi paredzēti, lai nodrošinātu labāku, efektīvāku un um, pietiekami drošu tabaks produktu kontroli. Ja runa ir par nelegālo tirsniecību, tad ir jānodrošina tas, lai identificētajai, uh, identificētajam produktam būtu jābūt unikālam un nebūtu jābūt iespējai to uh, iziedot duplikātu. Tāpat ir jānodrošina tas, lai būtu datu uzlabāšanas instruments saistībā ar trešajām pusēm, jo trešajai pusē ir jābūt neapšaubāmi neatkarīgai un autonomai no tizniecības procesa. Un ir arī grozījumi, kas runā par šo jautājumu. 16. pants. Te nav lielu pretrunu un nesaskaņu. Te ir runa par uh, tālpārdošanu ir um, grozījumi, kas um, apgalvo, ka vajadzētu aizliegt šādu veidu pārdošanu, jo nav uh, iespējams um, identificēt uh, pircēju vecumu. Es atbalstītu aizliegumu izplatīt tabaks produktus, kas um, ir uh, ar atlaidēm vai bez nodavām. Tas ir 391. grozījums. Tāpat ir arī grozījums uh, par eh, tabakas produktu pārdošanu eh, displejiem, kurus vajadzētu izņemt no pārdošanas. Uzskatu, ka mēs ejam pārāk tālu. Uzskatu, ka ja uz pakām paciņām ir brīdinājumi par veselību, tad tur jau ir sasniegts vēlamais rezultāts. Līdz ar to nesmu, eh, man nav pārliecības par šo um, grozījumu, taču labprāt uzklausīšu šos viedokļus. Un visbeidzot, nikotīna saturošie produkti. Pieejas ir ļoti dažādas. Daži grozījumi piedāvā to, ka visiem šādu veidu produktiem būtu jābūt iekļautiem medicīnisko preču direktīvā. Daži piedāvā to, ka tikai dažiem, tikai dažiem produktiem vajadzētu tur ietilpt tiem, kas ir izmantot medicīniskos nolūkos, un daži grozījumi savukārt piedāvā to, ka visiem šādu veidu produktiem būtu jābūt iekļautiem tabaks produktu regulā, kas attiecas uz eh, patērētāju drošību. Es personiski uzskatu, ka visiem šādu veidu produktiem būtu jābūt iekļautiem medicīnisko produktu preču direktīvā. Jo uzskatu, ka tie, kuri vēlas um, atmest smēķēšanu. Viņam ir jābūt iespējai nopirkt labus, uh, testētus, pārbaudītus produktus šādām nolūkam. Un ļoti daudz grozījumu iet šajā virzienā, bet es arī saprotu, esmu uzklausījis patērētāju argumentus, daži no tiem apgalvo, ka viņi neizmanto cigaretes, lai atmestu smēķēšanu, viņi drīzāk izmanto e, cigaretes e, tāpat prieka pēc. Mums ir eh, no eh, zaļo grupas grozījumi, un ir pat pielikums, kas ticis piedāvāts, kurā ir vesela virkne patērētāju eh, regulu, kuras būtu šeit jāpiemēro. Ir arī grozījumi, kas ir saistīti ar pārejas periodiem, kam būtu jābūt pagarinātiem, un es to atbalstu. Uh, Tas būtu par pašvienkāršāko daļu, un te būtu vismazāk pretrunīgākās uh, jomas un jautājumi. Tagad pāriesim pie sarežģītākām, pretrunīgākām, strīdīgākām lietām. Sastais pants, uh, sastāvdaļas. Ir grozījums, kas piedāvā svītrot jebkādus uh, pievienotās uh, vielas. Ir kolēģi, kas piedāvā, ka vajadzētu dažas tradicionālās eh, papildvielas eh, eh, tomēr iekļautu. Šeit runa ir arī par tādām vielām, kuras tiek izmantotas atšķirīgos gadījumos, un šeit mēs redzam atšķirīgus viedokļus, būs grūti panākt kompromisu. Es personiski uzskatu, ka kofeīns, turīns vai vitamīni varētu uh, pamudināt jauniešus sākt smēķēt. Šāda veida vielas būtu jāierobežo. Tajā pašā laikā es uzskatu, ka patērētājiem būtu jābūt brīvai izvēlei par to, kādu produktu viņš vēlas lietot, ja viņi tiešām vēlas vispār izmantot tabaks produktus. Līdz ar to tradicionālās šādas eh, papildvielas varbūt arī neapdraudēs eh, šī tiesiska, tiesība akta mēķus. Skatoties uz šo priekšlikumu, vajadzētu izvairīties no tādu priekšlikumu piedāvāšanas, kurs, kuri nebūtu efektīvi. Ir arī lielas atšķirības eh, uzskatos par eh, sastā panta desmito punktu par izņēmumiem. Es uzskatu, ka šie izņēmumi būtu pilnībā jāsvītro. Un uh, Ir vesela virknē grozījumi, kas to arī piedāvā, taču ir grozījumi, kas piedāvā to, ka būtu jāsaglabā šie izņēmumi. Un būtu jāatstāj tikai snus un līdzīgi produkti. Nākamā daļa par um, iepakojumu un marķēšanu. 8, 9, 10, 11 un 13 pants. Daži kolēģi piedāvā, ka mums nevajadzētu uh, uzstādīt eh, nos, eh, noteikti minimālo veselības brīdinājumu izmēru. Citi piedāvā, ka vajadzētu noteikt eh, procentuālo izmēru, vajadzētu to grozīt. 40, 50, 60, 70, 75 procenti, pat 85 procenti no iepakojuma ar šiem brīdinājumiem. Šādi ir piedāvājumi grozījumus. Ir piedāvājums izmantot šo standarta iepakojumu plain packaging ir arī piedāvājumi par um, uh, vietu, kur tieši vajadzētu novietot šos brīdinājumus, vai augšējā daļā, vai apakšējā. Daži kolēģi piedāvā svītrot atsauci uz uh, iepakojuma um, izmēru un izskatu. Citi uh, savukārt um, svītro atsaucas uz uh, cilindrisko uh, izmēru un um, cita veida izskatiem, kā piemēram flip-top um, iepakojums. Kā redzat, uh, viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Un šis ir vislielākais izaicinājums, ar kuru mēs saskaramies. Mums ir nepieciešams rast risinājumu, kuru apstiprinātu visi. Un visbeidzot, um, priekšsēdētāja kungs, grozījumi, ko esam saņēmuši, iet ļoti dažādos virzienos. Man, man te nav laika mm, jums prezentēt visus piedāvājums, taču runāju par svarīgākajiem. Viedokļi ir ļoti atšķirīgi, tādēļ kompromisu būs ļoti grūti sasniegt. Tajā pašā laikā man ir optimistisks noskaņojums, un es ņemšu uh, vērā uh, šos piedāvājumus, mēģinot izstrādāt uh, kompromisu priekšlikumus. Esmu man liela atvērtība jūsu um, priekšlikumiem, komentāriem un gribētu aicināt kolēģus saprast to, ka kaut arī ir šī atvērtība jūsu, pie, um, jūsu piedāvājumiem, varētu būt tā, ka trūks laika tos visus um, iekļaut ņemt vērā, eh, sastādot kompromisus. Un tagad vēlētos uzklausīt jūsu viedokli, jūsu komentārus, jo jūsu viedoklis būs ļoti svarīgs, eh, lai izstrādātu kompromisus. Lielas paldies, priekšsēdētāj kungs. Lielas paldies par jūsu ļoti skaidro analīzi, par visiem grozījumiem, manuprāt, bija ļoti liederīgi. Uzklausīsim ēnu referentus, kuri vēlētos aizstāvēt viņu grozījumu, sākšu ar Tēlers kundzi. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentai. Vēlējos sākt pateikt ar pateicību viņai. Un varbūt no manas grupas nav tik liela atbalsta kompromisa grozījumiem pašlaik, bet tomēr uzskatu, ka mēs varam mēģināt sadarboties un mēģināt panākt kāda veida grozījums, kurus var atbalstīt arī sociāldemokrātu grupa. Tad sākšu ar to, šo vienprātību, par vienprātību aizliegt tātad šo pārobežu tirznie, to tirzniecību, bet, ja runājam par šo displeja tirzniecību, nesen Skotijā tā tika diezgan veiksmīgi ieviesta. Esmu iesniegusi grozījumus ļoti labi zināms, ka reklāma tiek izmantot, lai palielinātu tabaks tirniecības apjoms ir pierādīts, ka šiem uz vietas tirgošanai ir ļoti liela ietekme uz jauniešu tabakas patēriņu. 36% no aptaujātiem pētījumā um, um, norāda, tas pierādīja, ka uh, tabaks patēriņš varētu palielināties. Norvēģijā uh, uh, jaunieši ir vieglāk ietekmēti redzot konkrētus uh, tabakas brendus zīmolus, un viņi tos varētu atcerēties un arī iegādāties. Uh, es arī atbalstu šo uh, brīvu, uh, par brīvu vai uz atlaižēm piedāvāto uh, tabakas produktu ierobežošanu, un es arī atbalstu pie, uh, tātad šo nostāju attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm. Tā ir svarīga joma. Uh, Esmu ļoti vīlusies par grozījumiem par mentālu cigaretēm un šo pamatojumu, ka mentāls nav tik kaitīgs kā citi, citas vielas. Es varu jūs pārliecināt, pār, atgalvot, ka ir daudz zinātnisku pierādījumu pret dažādu uh, vielu pievienošanu uh, cigaretēm. Un mēs esam uzklausījuši, kāda ir, uh, kāda negatīvā ietekme uh, mentāla uh, Eh, cigaretēm. Mentols ļauj cigarešu dūmus vieglāk ieelpot, tas palielina atkarību, pātrina atkarības a, eh, attīstīšanos un arī veicina a, eh, plaušu vēža rašanos. A, es uzskatu, ka ne vien mentāli cigaretes ir kaitīgas patērētājiem, tās ir kaitīgas, jo tās maldina Uh, patērētājs, un tātad šos grozījumus attiecībā uz mentolu cigaretēm man ir grūti atbalstīt. Kas attiecas uz iepakojumu, lai gan esmu aicinājis izmantot šo standarizēto vienkāršo iepakojumu, es saprotu, ka dažām grupām tas varētu būt par daudz. Uh, lai gan mēs esam redzējuši, kādas, kādas uh, ir bijis veiksmes tās šādam pie, iepakojumam ārpus Eiropas Savienības. Es mēģināju to panākt arī iepriekšējās diskusijās 2010. Uh, gadā, kā runājām par brīdinājumiem uz cigarešu iepakojumiem, eh, ir pierādīts, ka tas šis samazinājums no eh, brīdinājuma signāliem 75 līdz 50% to es nevaru atbalstīt. Esmu ļoti nobežījušies, ka eh, šeit, šeit mēģināts ierobežot dalību valstu tiesības doties tālāk par direktīvā noteikto uh, ka vienotajā tirgu ir noteikti tik zemi standarti, kas tikai sniegs labumu tabaks industrijai un tajā pašā laikā negatīvi ietekmēs Eiropas Savienības pilsoņu veselību. Lai gan mūsu viedokļi paslēgš varētu šķist pretējs, vēlējos tomēr pateikties Hansliks kundzei, jo viņa ir ļoti uh, atvērta un viegli pieejama, un esmu pārliecināta, ka mēs varēsim nonākt pie kāda kopsaucē. Liels paldies jūsu puliņiem, paldies arī priekšsēdētājiem. Paldies, Tālērs kundze, Kreutzmana kungs, uh, Šmetkunga vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti interesanti. Esmu arī ēnu referents ITRA komitejā. Un uzklausot kolēģi no SND, šajā komitejā tas bija pavisam pretēji tam, ko dzirdēju no Taileras kundzes. Es domāju, būs ļoti interesants balsojums plenāra sesijā, jo mums ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Un es pārliecināts gan vidas komitejā, itre komiteja un arī šeit. Es pateikšu to, ko vēlētos nodot jums Šmita kungs. Paldies referentai par darbu pie kompro, uh, kompromisiem. Un paldies, ka ņēmāt vērā Šmita kunga iesniegtos kompromisus. Paldies par šo uh, paplašinājumu attiecībā uz Zviedru uh, snusu. Tas ir pavisam skaidrs gan šeit, gan arī es to dzirdēju ITRE komitejā. Pilnībā atbalstu kompromisa grozījumu par šo izsakojamību uh, un atbalsta lielāko daļu pārējo grozījumu, bet ir arī uh, dažas bāžas. Šmitkungs gan nemin savas konkrētās bāžas, var tikai noteikt to referentei. Uh, Tātad šis izņēmums attiecībā uz meskolu, viņa mentolu, viņa prāt, ir riskants. Tas varētu radīt neskaidrību uzņēmumiem un patērētājiem, ja, sku, ja trūkstu skaidru vadlīniju par to, vai ir atļauts dažādas papildvielas vai nē. Direktīvas mērķis ir novērst uh, to, lai jaunieši uzsāktu smēķēšanu. Es domāju, ka visi tam piekrīt. Bet tas, ko mū, man, manuprāt, mums vajadzētu darīt, ir uh, izvērst programmas. Uh, Vācijā mēs esam ieviesuši plašas programmas un liela priekšrocība uh, šīm programmām mums ir uh, um, jau gatavi tātad skaitļi par jauniešu smēķēšanu. Un, un ir ārkārtīgi tas tiesa svarīgi gan izglītībā, un man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai vecāki, lai šī, šis reģions, kur jaunieši dzīvo, lai būtu tāds plašs atbalsts jauniešu smēķēšanas novēršanai. Tas varbūt ir pat svarīgāk nekā visi citi aspekti. Uh, tievās cigaretes varbūt maldinošas, uzskata Šmita kungs, un viņš vēlētos pieturēties pie komisijas priekšlikuma. Viņš neatbalsta šo pārobežu attālinot tirzniecību, bet viņš piekrīt, ka tas ir sarežģīts jautājums. Ja vairākums atbalstītu aizliegumu, tad Šmita kungs ir gatavs kompromisam. Šie ir komentāri no Šmita kungam. Šmita kunga, liels paldies! Thank you very much indeed! Liels paldies! Uh, Šmita kunga vārdā Bīlera kungs tagad. Paldies priekšsēdētāji. Hanslik eh, złożonych zostało prawie 500 poprawek i... Es eh, vēlētos teikt, ka bija gandrīz 500 grozījumu, kas tika iesniegti, un es eh, esmu droši, ka nāksies referentei kārtīgi pastrādāt, lai varētu izstrādāt kompromisu. Es domāju, ir daži jautājumi, kas joprojām šeit ir problemātiski. Es atbalstu komisiju, kas piedāvā, ka mums vajadzētu svītrot, aizliegt visus, um, visas piedevas, kas varētu maldināt. Es domāju, tas būtu uh, jāizliedz uh, runāt par visiem. Visi maldinošie, uh, visas maldinošās piedevas būtu jāizliedz. Un aromatizētāji. Es domāju, ka mums vajadzētu regulēt uh, tirgu. Un um, regulējot tirgu, mēs varēsim atļaut um, patērētām izvēlēties. Patērētām jābūt arī mm, informētam par to, ka neskatoties uz uh, iepakojuma formu, cigaretes vienalga ir kaitīgas. Jebkurā gadījumā ir jābūt izbējām izvēlē, izvēlē, izvēlēties. Runājot par piedevām, pamatpiedevām būtu jābūt atļautām. Par mentolu cigaretēm runājot, uzskatu, ka tās ļoti bieži izvēlas vecākatgājuma patērētāji. Un tas jauniem patērētājiem, jaunie paudzē nemaz tik pievilcīgi neliekas. Es domāju, līdz ar to vajadzētu tos izslēgt no direktīvas aptvērma. Par tālu pārdošanu, ja pārdošanu tiešsaistē, internetā. Vajadz, tas uh, atvieglo uh, nopirkšanu, līdz ar to veicina smēķēšanas uzsākšanu jauniešu vidū. Runājot par um, attēlu brīdinājumiem un teksta brīdinājumiem, agrāk mums bija jauktie brīdinājumi ar attēliem un tekstu, Un es nedomāju, ka mums vajadzētu simtprocentīgi standartizēt visu iepakojumu, jo tas uh, ir pretrunā ar iekšējo tirgu. Runājot par nikotīnu saturošajiem produktiem, es uzskatu, ka visiem šiem produktiem būtu jābūt iekļautiem 83. 2001 direktīvas aptvērumā. Es domāju, ka visiem šiem produktiem būtu jābūt saistītiem ar vecuma slieksni. Uh, Uh, proti, kas tad drīkst pirkt šādus produktus. 13. Uh, pants. Ir bijuši daudz grozījumi šim pantam. Man nav laika visus tos analizēt detaļās, taču pilnīgi noteikti būtu jāatļauj zinām elastība par to, kā atšķirīgi produkti var tikt iepakoti. Un, kas, cik, um, un par to, cik um, vienības var salikt gatā uh, iepakojumā. Manuprāt, vajadzētu uh, šīs, uh, šos iepakojumus samazināt pēc iespējas, lai būtu pēc iespējas mazāk vienību. To... Jā, paldies. Es tad aicināšu komisiju uh, izteikt savus apsvērums un tad kā. Un pēc tam arī Ro Roitovs kundze. Jā, es atvainojos, palaidu jūs garām. Roitovs kundze, lūdzu. Děkuji, pane předsedající. Já bych. Já paldies, priekšsēdētāji. Es neapskaužu mūsu referenti. Jo eh, uzdevums ir ļoti sarežģīts. Ir daudz grozījumu iesniegt, kas ir savstarpēji pretrunā, un tie sadalīs mūs plenārs sēdē. Es pēc izglītības esmu ārste, līdz ar to jūs nebūsiet pārsteigti, ja man nostāja ir pilnīgi skaidra un viennozīmīga par, par to, kas šeit ir jāregulē. Un kā IMCO komitejas loceklē man arī, protams, šķiet, ka visi šie maldinošie paziņojumi, reklāmas, no tiem ir jātiek vaļā. Tāds ir galvenais mērķis. Un galvenais mērķis, varētu teikt, tam, par ko mēs esam jau vienojušies, ir cīņa pret smēķēšanu kā tādu. Tāds ir mūsu galvenais mērķis un uzdevums. Līdz ar to solis, ko es pēru uz komisiju, ir pareizais solis. Ja mēs vēlamies atrunāt jaunas cilvēks no smēķēšanas, mēs nevarēsim ietekmēt cilvēks, kas jau smēķē, un mainīt viņu nostāju, kas arī tātad ilgtermiņā jau smēķē. Viņus neietekmēs tas, kā mēs regulēsim marķējumu brīdinājumu izmērus vai līdzīgas lietas, bet mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai cīnītos pret to, ka cilvēki sāk smēķēt. Šeit runa arī par tievajām cigaretēm. Jo rada, tas rada iespēju, ka it kā tas nav tik kaitīgi, ka, manuprāt, cigaretēm nevajad, nevajadzētu būt atraktīvām, pievilcīgām. Es neatkārtošu visu, kas jau tik sacīts, bet attiecībā uz risku izvērtēšanu. Tā vietā, lai paus savus personīgos iespaidus, mums vajadzētu balstīties uz zinātniskiem pierādījumiem. Un no debatēm principā izriet, ka pastāv atšķirīgi viedokļi par to, cik tālu mēs varam iet. Ir arī pārsteidzoši piemēri no Austrālijas. Viņu lēmums bija vienkāršāks. Mums šeit ir 27 dalību valstis, kurām jāspēj vienoties. Austrālijā tikai 22 miljoni iedzīvotāji. Daudz vienkāršāk. Bet katrā ziņā ir pētījumi pieejami. Jautājumi, vai ar šiem pētījumiem arī netiek mēģināts popularizēt kādu konkrētu viedokli, cik neitrāli ir šie pētījumi. Komisijai vajadzētu skaidri norādīt avotus, kurus tā ir izmantojusi. Kāpēc komisija uzskata, ka viens vai otrs pasākums palielina pievilcīgumu vai ka tas vai cits palielina kaitīgumu vai mazina to, bet nu, tas būtu par avotiem. Vēl viens uh, temats. Tabaks nozare iegulda līdzekļus, liels līdzekļus pētniecībā, un izskatās, ka drīz mums būs cigaretes. kas pašas spējas likvidēt eh, visbīstamākās vielas, kas rodas eh, tabakai sadegot. Tas nozīmēs to, ka pasīvie smēķētāji vairs netiks pakļauti šīm bīstamajām vielām. Tā būtu savu veidu revolūcija, un ja tas tiešām tiks pierādīts, ka šādas ķīmiskās eh, reakcijas likvidē šādas kaitīgās vielas, tad mums noteikti vajadzētu rūpīgi sekot notikuma attīstībai. Un tieši tāpēc es arī iesniedzu savu grozījumu attiecībā uz to, kāda ietekme tiek atstāta uz pasīviem smēķētājiem. Šāda veida informācija noteikti ir jābūt atklātai, nu, uzņēmumiem ir jāinformē mūs par to, un mums ir nepieciešams uzraudzīt. Un zināmā mērā es zinu, ka, protams, ir ārsti, kas ietekmēs šiem smēķētājiem, ilglaicīgiem smēķētājiem pāriet uz šāda veida produktiem, kas varētu radīt cita veida problēmu. Veids par to, kā cilvēki tiek informēti par smēķēšanas efektu vai rezultātu. Es piekrītu, ka mums vajadzētu aizliegt tabaks produktu reklāmu. Šeit es nerunāju tikai par cigaretēm, bet ja mēs esam tik stingri, un, nu, bet ja mēs tad neatļaujam, ka šāda jauna izgudrojuma, un, un, protams, ja tiek pierādīts, ka ef, tas efekts ir tāds, kā tiek apgalvots, tad mēs neļautu arī popularizēt šādus jaunos, mazāk kaitīgos produktus. Es vēlētos no komisijas zināt, uh, Eh, ņemot vērā, ka konsultāciju periodā komisija saņēma informāciju no nozars par šādu izstrādi un pētījumu. Kāpēc eh, komisija neparedz šādu alternatīvu, ka eh, var tikt laistas tirgu, popularizēts jauna veida cigaretes, kas neatstās kaitīgu efektu uz citiem cilvēkiem? Vai jums ir šāda informācija un ko darīt ar reklāmu šādos gadījumos? Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Borisovkungs. Dear Mr. Chair, uh, Chair dear colleagues. The... Kolēģi, dargie kolēģi, jautājums, pie kura strādājam, ir ārkārtīgi sarežģīts un tas ir saistīts ar patērētāju tiesībām piekļūt uh, tirgumu, uh, produktu daudzveidībai. Un tas izskaidro arī daudzos iesniegtos grozījumus, kas mums ir jādara. Mums ir jāatrod līdzsvars ar dažādiem aspektiem un jāizlemj, vai komisijas piedāvājums ir samērīgs ar eh, eh, tiesiska teksta mērķiem. Tādēļ es vēlētos koncentrēties arī uz šiem grozījumiem, kurus iesniedz. Pirmais punkts. Es atvainojos, Barīseva kungs, jūs ierosināt runāt nedaudz lēnāk, ja jūs lasat ļoti ātri, tulkojumu grūti. Tādēļ mans pirmais komentārs ir par mentālu. Mentālu nevajadzētu, par to nevajadzētu būt tādā pašā attieksmē, kā pret citiem citām pievienotajām vielām. Mentols cigaretēs ir pievienots jau kopš uh, jau da, gadu desmitgadēm, pirmkārt to ievies 1924. gadā. Un tādēļ es esmu ievies šo definīciju uh, tabakas aromātu vielām. Uh, pirmkārt, aizliegums mentola cigaretēm ierobežos viņu uh, izvēles iespējas, otrkārt tas noteikti veicinās viltotu kontrabandas, tātad cig mentālu cigarešu ražošanu. Tas būs daudz kaut, kaitīgāks, jo patērētāji mēģinās iegūt šos produktus. Otrais komentārs ir par tievajām cigaretēm. Šajā priekšlikumā komisija uzskata, ka cigaretes, kurām diametrs ir mazāks par 0,75 eh, cm, ir maldinošas. Bet es nepiekrītu komisijai, šīs tievās cigaretes nav kaitīgākas kā citas cigaretes, un to aizliekšana būtu uh, neproporcionāls piekrīt tādas cigaretes, kuras tiek klasificētas kā vieglas vai ļoti vieglas, tādas ir meldinošas, bet ne tievās uh, cigaretes. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams vienots marķējums, kas norādītu, ka visas cigaretes ir kaitīgas, neatkarīgi no izmēles. Attiecībā uz pārobežu cigarešu tā tirsniecības piekrītu, ka tas ir labs veids, kā veicināt ekonomiku, bet uh, tabaks produktu pārdošana tiešsaistē ir kaut kas atšķirīgs. Mums pašlaik nav mehānisma, lai pārbaudītu pircēja uh, vecumu, tāpat arī mēs nevaram pārbaudīt, vai produkts ir uh, oriģināls vai viltojums. Tādēļ uzskatu, ka šāda veida um, tiešais tirzniecība būtu jāizliec. Kolēģis uzskata, ka veselība ir vissvarīgākais jautājums, bet, lai šo mērķu sasniegt, mums nevajadzētos izvēlēties neproporcionāls rezultāts, kas tikai beigās kropļot tirgu. Paldies! Good. Well, thank you very much. Labi, liels paldies par jūsu komentāriem. Es aicināšu atbildēt komisijas pārstāvi. Mums daudz laika nav, bet bez šiem jums tika uzdoti skaidri jautājumi. Laipni lūdzu jūs komiteju un vārds jums. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlējos pateikties uh, referentē un arī ēnu referentēm un citiem cienījumiem kolēģiem par viņu komentāriem, jautājumiem. Es atvainojos, Rīsa kungs, apmeklēju paralēlu sanāksmē Envi komitejā, un tādēļ man ir tas prieks pievienoties jums. Es vēlētos koncentrēties uz četriem galvenajiem uh, punktiem, un tad uh, atbildēšu pašās beigās īsi arī uz dotiem jautājumiem. Tad runājot par iepakojumu un mārķēšanu. Pierādījumi ir skaidri, zinātniskie pierādījumi ir skaidri. Jo lielākas bildes, jo labāk tās darbojās. Uh, Komisija uzskata 75% kā ambiciozu, bet līdzsvarotu pieeju. Šajā kontekstā es tikai vēlējos atgādināt, ka mums ir vairākas dalība valstis, kurās jau uh, šobrīd tiek izmantotas trīs dalībvalstis, un tieši tādēļ šis veselības brīdinājums sastāda 65% no cigaretes paciņas izmēra, un to uh, kopiena tiesa atzina par juridiski pam, atbilstoši, un tādēļ mums nebūtu iemesla tad samazināt jau pastāvošo brīdinājumu izmērus. Eksperimentālajā pētījuma no Kanādas norāda, ka 75% un vairāk un lielāki attēli rada daudz labākus rezultātus. Manuprāt, mūsu priešlikums atstāja pietiekami daudz manevru iespēju uzņēmumiem izvietot arī savus zīmolus. Uh, Otrkārt, tievās cigaretes. Atkal šajā gadījumā zinātniskie pētījumi pierāda, ka uh, iepakojumi ar dažādām dizaina elementiem var potenciāli maldināt uh, patērētājus un radīt tādu uh, maldīgu iespēju par kādu samazinātu risku, jo īpaši tas attiecas uz tievajām cigaretēm un uh, arī tātad šo cigarešu iepakojumiem un dažādām uh, promocijas materiāliem, kurus jūs varat par velti saņemt no cigarešu uzņēmumiem. Ja jūs varat pierādīt, ka esat sieviete par 18 gadiem vecāka, šos produktus viņi uh, nosūta jums, viņi pajautā arī jūsu uh, draudzeņu vārdus, adresu, un arī viņi saņem šos promocijas produktus. Ir pilnīgi skaidrs, ka tievās cigaretes to mērķa auditorija ir jaunas sievietes, aplūkojot šo iepakojumu, tas ir pilnīgi skaidrs. Tāpat arī ir skaidrs, ka tievās cigaretes tiek asociētas ar sievišķīgumu un eleganci, un tās veicina šo kļūdaino uzskatu, ka šādas cigaretes ir mazāk kaitīgas. Šīs cigaretes nav mazāk kaitīgas, runāsim skaidri, tās nav mazāk bīstams. Saskaņā ar 12. gada Eirobarometra pētījumu um, parādījās, ka slims tievās cigaretes tiek uzskatīts par mazāk kaitīgām jaunu uh, cilvēku vidū, jo īpaši uh, jaunu cilvēku vidū, ja salīdzinām to ar vidējo vecumu grupu. Un visbeidzot, būtiski ir pieaudzis tievo cigarešu tirzniecības apjoms nesenajos gados. Tas ir pieaudzis par 32% laika posmā no 2006. līdz 2011. gadā, un tas viss uh, tirgus samazināšanās apstākļos. Tieši tādēļ mēs uzskatām, ka vajadzētu ierobežot tievās cigaretes. Uh, treškārt, komisija ierosina aizliegt produktus ar aromāta vielām, piemēram, tādu spēcīgu vaniļas vai mentola smaržu. Mēs šādu ierosinājumu izsakam, jo mēs zinām, un arī zinātniskie pētījumi pierāda, ka šie produkti ir īpaši pievilcīgi jauniem cilvēkiem, un tie arī uh, veicina smēķēšanas uzsākšanu. Mēs redzam aizvien pieaugušu uh, tendenci, ka tiek izmantots dažādas aromātvielas, vaniļa, šokolāde, uh, ķirši. Mēs redzam, ka ir elektroniskās cigaretes, kura ir filtrā iestrādāts mentola kapsuls. Un ņemot, un mēs arī redzam, cik liela ir mentola cigarešu daļa daudzu dalību valstu tirgos. Uh, pētījumi rāda, ka uh, metāla cigarešu pieejamība palielina šo, uh, iespējamību, uh, ka jaunieši eksperimentēs ar šiem produktiem un uzsāks smēķēt. Mēs arī redzam, ka uh, metāla cigaretes uh, tiek biežāk izmantots uh, jauniešu vidū, un tad produkti ar jebkādām aromātvielām varētu maldināt par uh, to, ka cigaretes nav tik kaitīgas. Uh, Un visbeidzot, es vēlos brīdināt uh, par tiem riskiem, kā varētu rasties, ja mēs mēģinātu uh, izslēgt atsevišķas aromātvielas, jo tās tiek uzskatītas par īpašām vai tradicionālām. Amerikāņi darījuši tieši to pašu. Amerikāņiem ir tieši šāds pats aizliegums uz smaržvielām. Uh, viņi savu priekš, tas, šis uh, priekšlikums tika izskatīts Pasaules tirzniecības organizācijā, un viņi zaudēja, jo starptautiskajās tiesībās nav nekāda precedenta, lai ļautu uh, piešķirt kādu preferenciālu attieksmi pret vienu aromātu vielu. Un ceturtkārt, elektroniskās cigaretes. Sākšu ar tādu būtisku skaidrojumu, svarīgu skaidrojumu, jo, manuprāt, nav ir daudz neskaidrības par to, ko mēs gribējām, gribējām panākt ar priekšlikumu. Komisija vēlas, lai elektroniskās cigaretes būtu tir, tirgu, mēs vēlamies, lai šie produkti palīdzētu patērētājiem atmest smēķēšanu. Mēs nevēlamies aizliegt e-cigaretes tirgu, bet mēs gribam, lai e-cigaretes ir drošas, lai tās ir efektīvas un lai tām ir augsta kvalitāte. Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt. Ja mēs domājam par uh, piemērotāko tiesisko ietvaru elektroniskajām cigaretēm svarīgākie jautājumi bija šādi. Kā mēs varam nodrošināt to, ka e-cigaretes ir drošas? Kā mēs varam nodrošināt, ka uh, tās uh, patiešām efektīvs produkts? Un kā mēs varam nodrošināt to, lai tās nebūtu tāds um, uh, ievacēšs jauniem cilvēkiem uzsākt smēķēšanu. Es nezinu, vai zināt, pirms pāris dienām Francijas valdībā tika prezentēts pētījums un tika teikts, ka 64% no 12 līdz 14 gadīgajiem bērniem nekad nebija smēķēšana, bet viņi bija pamēģinājuši elektroniskās cigaretes. Uh, ja iepriekš uh, šīs uh, elektroniskās cigaretes tika izmantotas to paredzētajiem mērķim. Pētījumi parāda, ka tas ir tāds patēriņa produkts, kas ir pievilcīgs jauniem cilvēkiem, un mums ir kaut kādā veidā pret to jāvēršās. Uz elektroniskajām cigaretēm attiec labs regulējums, mēs atradām rabus, labus priekšlikumus farmaceitiskā regulējumā, un tieši tādēļ mēs ierosinām ierobežot visas elektroniskās tātad Eh, cigaretes ar noteiktu nikotīnu sastāvu. Un šāds ierobežojums ir balstīts uz uh, tādu nikotīna līmeni, uh, kurš jau ir atļauts citos nikotīna aizstājie produktos, citos tiesību aktos. Uh, ir tādas nikotīna aizstājie produktu certifikācija, kurai jānotiek atbilstoši farmaceitiskiem regulējumam, un es domāju, līdzīgi mums vajadzētu rīkoties arī ar e-cigaretēm. E un tātad šis aizliegums par uh, promocijas uh, pakāpumu par vecuma ierobežojumiem. Šos priekšlikumus mēs atbalstam, jo tie ir labi faktori, kas varētu atturēt cilvēkus no uh, smēķēšanas uzsākšanas, bet subsidiaritātes iemeslu dēļ uzskatījām, ka labāk to vajadzētu regulēt nacionālā līmenī. Un visbeidzot par jaunajiem tabaks produktiem, mēs, protams, zinām, ka šādi produkti tiek izstrādāti un nozare apgalvo, ka daži no šiem produktiem ir tādi produkti, kurie, kuru risks ir samazināts. Mums notika sanāksme, un tās protokols ir pieejams mūsu mājaslapā. Mūsu priekšlikumā mēs sakām, ka uh, jaunie tabukas produkti, tā skaitā arī produkti ar samazinātu risku, ka tos var laist tirgu. Bet mēs vēlētos atgādināt parlamentam, ka 2001. gadā jūs pieņēmāt lēmumu, sakot, ka sakot, esiet ārkārtīgi sarīgi ar salīdzinošo reklāmu, ka viens produkts ir mazāk kaitīgs par otru. Tas var maldināt patērētos, jo mēs neesam pilnībā droši. Un tas arī var radīt, uh, tas arī var tā, veicināt un ieviest šādus jaunos produktus. Nobeigumā es vēlējos jums visiem pateikties par to, ka esat tik labi strādājuši pie uh, dokumentu. Mēs esam ļoti priecīgi ar jums nākotnē sadarboties. Ja jums ir jebkādi jautājumi, priecāsimies tam atbildēt. Lielas paldies! Lielas paldies komisijai, ka tik skaidri atbildējāt uz visiem jautājumiem, kas tika uzdot. Mūsu laiks tiešām ir beidzies. Es gribētu ļaut mums turpināt. Priekšsēdājs pasakās tūkiem arī. Diskusija ir bijusi ļoti interesanta. Uh, Hanzikas kundze, mums tagad vajadzēs noslēgt. Jūs jau sniedzāt ļoti visaptrošu uh, prezentāciju sākumu. Es zinu, ka jūs jau strādājat pie kompromisa grozījumiem. Nākamā sanāksme mums norisināsies 18. jūnijā, un tad mēs plānojam pieņemt šo priekšlikumu. Es vēlu jums veiksmi darbā, un esmu pārliecināta, ka ņemsiet vērā visu, ko teica komisija, un liels paldies jums visiem par jūsu komentāriem. Tātad šo sesiju uh, slēdzu, mēs atsāksim darbu trijos un runāsim par mūsu pašinstīvas ziņojumu par maldinošu reklāmu. Lielas paldies!